Witam Państwa. Z małym opóźnieniem rozpoczynamy dzisiejsze posiedzenie. Labrīt! Ar nelielu nokavēšanos, patiesībā lielu, sāksim šā rīta sēdi. Es vēlētos atvainoties visiem, kur ir gaidījuši jau kopš deviņiem par to, ka esam nokavējušies. Kā jūs ziniet, šī kavēšanās ir, to ir izraisījusi vesela virkne iemeslu. Iesākumā vēlētos pateikt, ka Žīdāna kungs, Slovenijas ministrs, šodien neieradīsies, jo viņam vienkārši nebija iespējams šodien ierasties uz mūsu komitejas sēdi. Tā vietā būs uh, valsts sekretāra Staņa Steņica, Taņa Steņica, sekretārs, valsts sekretārs kundze, esam priecīgi jūs šeit uzklausīt. Vēl vēlētos pateikties eh, par iniciatīvu <clears throat> izskatīt šo lauksaimniecības nozarē tik svarīgo jautājumu. Par šo tēmu esam diskutējuši jau vairākas reizes mūsu komitejā Un eh, noteikti atcerēsimies, ko Lūlings kundze paveikusi šā jautājuma sakārtošanā. Un eh, es eh, esmu ļoti priecīgs, ka šis temats šobrīd ir ieguvis tik lielu saredzamību un ka šis jautājums tiek tik plaši atspoguļots plašsaziņas līdzekļos. Vēlreiz paldies par šo iniciatīvu, un es vēlētos jums pateikties par šo veiksmīgo domu šo tēmu izskatīt. Jūs eh, noteikti būsiet dzirdējuši, ka mēs ļoti lielu uzmanību pievēršam biškopības jomai, jo biškopība ir veselīgas un dzīvotspējīgas lauksaimniecības priekšnoteikums. Mēs eh, par šo jautājumu Esam runājuši arī ar zinātniekiem un saistībā ar dažādām zinātniskām un izpētes programmām. Pie tam tā ir joma, kura lielā mērā tiek atbalstīta no Eiropas Savienības dažādiem fondiem. Un tagad došu vārdu Slovenijas valsts sekretāras kundzei. Un pēc tam došu vārdu Noča kungam, kas ir Slovēnijas biškopības eh, asociācijas vadītājs. Un pēc tam eh, uzklausīsim De Franca kunga ziņojumu, kas ir eh, biškopības pētniecības centra vadītājs Francijā. Šis jautājums, kā jau teicu, ir ārkārtīgi aktuāls, ārkārtīgi interesants, absolūti aktuāls. Un noslēgumā mēs uzklausīsim Simonu Delso, kas ir Bišu dzīve organizācijas pārstāva un iepazīstinās mūs ar eh, bišu vides jautājumiem un bišu savstarpējo komunikāciju. Vēlētos atgādināt, ka mums šīs diskusijas ir jābeidz pulkstens 11. bet tā kā esam jau iekavējuši, uh, tad ceru, ka visi ievēros laika disciplīnu. Jo pulkstens 11. 11. mums ir paredzēta kopēja sanāksme ar Envi komiteju par klonēšanu. Tā tad vēlreiz sveicināti šeit un uzklausīsim jūs. Hvala za besedo, spoštovani predsednik odbora. Paldies, Prieksēdētāja kungs, paldies, cik ieska kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi. Iesākumā vēlētos atvainoties Žīdena kunga vārdā, kas ir Slovenijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas ministrs. Diemžēl, diemžēl viņam nebija iespējams ierasties uz šā rīta sēdi, jo viņam ir ļoti daudz darāmā šobrīd kā e, valdības priekšsēdētāja vietnieka amata izpildītājam. Tomēr Židana kungs uzskata, ka e, biškopība ir ārkārtīgi nozīmīga lauksaimniecības nozara, un arī es uzskatu, ka agrī komitejā šo jautājumu izskatīšana ir ļoti aktuāla un svarīga. Mums ir svarīgi apkopot viedokļus un pūliņus, lai glābtu un saglabātu biškopību Eiropa, Slovenijā, Eiropā un pašas pasaulē. Slovenijas biškopības tradicionālās metodas kopā ar Tātad tradicionālās bišu sugas un arī apakšsugas, tā saucamās pelēkās bites, ir cieši saistītas ar Slovenijas kultūru un lauksaimniecības daudzveidību. Slovenija ir ļoti daudzšķaitnaina valsts, un arī bioloģiskā daudzveidība mūsu valstī ir plaša. 38% no Slovenijas teritorijas klāja Natūra 2000 teritoriju. Slovenija ir meža zeme, e, tas nozīmē, ka lauksaimniecībai atvēlētās zemes e, ir pietiekami maz, un e, lielākā daļa lauksaimniecību ir tā saucamie ģimenes uzdē, uzņēmumi, kur nodarbojas ar ekstensīvu lauksaimniecību. Dabas resursa aizsargāšana, kas e, mums slovēņiem ir ļoti augsta prioritāte un ļauj mums nodrošināt uh, pašpietiekamu resursu izmantošanu, pie tām ņemot vērā arī vidas aspektus, Mēs eh, Slovenijā mēģinām saglabāt eh, lauksaimniecības zemes un dabas eh, saspēli. Pie tam mūsu ministrija uzskata, ka šī līdzsvara saglabāšana ir ļoti svarīga veiksmīgā lauksaimniecības attīstībai Slovenijā. Dāmas un kungi, biškopība ir ārkārtīgi nozīmīga lauksaimniecības sadaļa bites aputekšņo un nodrošina veselīgu lauksaimniecības vidi. Un šobrīd eh, negatīvais eh, dažādu apstākļu kopumu iespējas uz eh, bitēm ir tāds, ka bites iet bojā. Mēs zinām, cik svarīgi lauksaimniecībai ir biškopība. Mēs esam ierosinājuši tādus uh, kas kādus veidu soļus, kā nodrošināt ilgspējīgu biškopību. Mēs atbalstām eh, bitas dažādos veidos, to atbalsta dažādi pasākumi gan Eiropas Savienības līmenī, gan arī Slovenijas līmenī. Piemēram, mūsu budžetā ir paredzēts izveidot eh, biškopi atbalsta centrs, un mēs esam izveidojuši dažādas selekcijas atbalsta programmas tieši Slovenijas specifiskajām sugām. Mēs labi apzināmies e, fitosanitāro iespaidu, tieši negatīvo iespaidu uz dabu. Tāpēc e, mēs esam jau 2011. gadā aizlieguši nikotinoīdu izmantošanu lauksaimniecībā, tieši graudkopībā. Slovēnija ir eh, izstrādājusi veselu virkni jaunradošu projektu. Mēs eh, atbalstam apiterapiju, tātad bišu kodienu terapiju, un Eiropas parlamentā par bitēm un biškopību ir runāts jau vairākas reizes. Un parlaments 2010. gadā jau pieņēma ziņojumu par medus bišu veselības stāvokli un 2011. gadā par biškopības izaicinājumiem un problēmām Eiropā. Eiropas parlamenta rezolūcijā parādās e, biškopības stratēģiskā loma mūsdienu sabiedrībā, ne tikai lauksaimniecībā. Biškopība nodrošina e, daudzveidību, bites nodrošina dabīgo līdzsvaru un bites nodrošina to, kā augi izdzīvo. Mēs tiešām ceram, ka mums izdosies e, saglabāt veselīgas bišu populācijas, un e, Slovēnija ir piedāvājusi tādas kop, kopīgas rīcības plānus Eiropas Savienības līmenī. Būtiski šeit būtu pieminēt sabiedrības izglītošanu Īpaši tas attiecās uz jauniešu izglītošanu. Slovenijā mums ir izveidojusies ļoti labi, labas iestrādes. Mēs runājam par tā saucamajām medus brokastīm. Mēs eh, jau 2006. gadā šo projektu uzsākām vairākos bērnu dārzos un pirmsskolās eh, sadarbībā ar Slovenijas eh, biškopības organizācijām. Šīs idejas atbalsta kā parlaments, tā arī dažādas valdības institūcijas, privātu uzņēmumi, un eh, tā tad eh, šis projekts ir turpinājies vairāk vai mazāk visus šos gadus. Vēl bez tam Slovenijā esam nolēmuši šo iniciatīvu iekļaut 2014. Eh, gadā lauksaimniecības un zilsaimniecības padomē, un toreiz um, atbilstīgo jomu komiteju komisāri ar lielu interesi uzklausīja šā projekta īstenošanu. Un eh, jau 14. gadā bija vairākas valsts, kur šo ideju pārņēma, un šobrīd tas darbojās arī citās dalību valstīs, un tas tiek uzskatīts par daļu no izglītības sadaļas. Tātad, piemēram, Ungārijā 67. sākums skolās šis projekts tika īstenots, un eh, burtiski pirms pāris dienām notika otrā šā projekta sadaļa. Mani priecē arī tas, ka jūs, deputāti, šodien varējāt baudīt eh, medus brokastis. Katrā ziņā šīs brokastis nav tikai atsevišķs gadījums, eh, atsevišķs, atsevišķs brokastis, nē, mēs runājam par veselīgu dzīvesveidu, par uh, rūpēm par apkārtējo vidi, izpratni par vietējiem un mazajiem ražotājiem, par to, ka lauksaimniecībā spēlētāji ir ļoti daudz, ka veselīgi lauksaimniecības produkti ietekmē mūsu veselību, bet arī kultūru un izdzīvošanu. Slovenijā mēs uzskatām, ka ar kopīgiem spēkiem mums izdosies izpildīt to, ko uzskatām par pareizi. Tāpēc eh, esam apvienotajās nācijās iesnieguši projektu, ar kuru vēlamies ieviest pasaules bišu dienu, medus bišu dienu, un tas ir pieņemts eh, katru gadu, tā būs 20. Eh, mājas. Tātad modernās biškopības pamatlicējs Jančus kungs nāca klajā ar šo ideju, pie tām uh, Mājas ir tāda dabas pilnīgas pamošanās laiks. Kā jau teicu, bites un citi aputeksnētāji ir ļoti būtisks veselīgas pārtikas nodrošinājuma priekšnoteikums, godātie deputāti. Lauksaimniecība un lauku attīstība ir tādi faktori, kuri ļauj nodrošināt veselīgu sabiedrību un veselīgu pārtiku. Pārtika nāk no dabas. Mēs no tā nevaram izvairīties. Un eh, viens no veselīgākajiem pārtikas produktiem medus ir atkarīgs no ļoti maziem kukaiņiem medus bitēm. Es tiešām ticu, ka šīs apvienotajās nācijās iesniegtais projekts paplašināsies ārpus Eiropas Savienības robežām un tiešām ceru, ka ar jūsu labvēlīgu atbalstu mums izdosies veicināt labāku sadarbību starptautiskā līmenī biškopības jomā, vidas aizsardzības jomā un nabadzības un bada izskaušanā pasaulē. Paldies, godātie kolēģi, ka uzaicinājāt mani runāt un vēlētos vēlreiz pateikties Židam kungu vārdā. Paldies! Dziękuję, pani minister. Bardzo proszę pana. Paldies, ministra kungs. Un tagad es aicinu Noču kungu uzstāties. Dāmas un kungi, godātie deputāti, Eiropas parlamenta locekļi. Slovenijas biškopju asociācijas vārdā es pateicos par šo iespēju jūs informēt par divām ļoti svarīgām iniciatīvām, kuras tiek īstenotas ne tikai Slovenijā, bet gan Eiropas un varētu pat teikt pasaules mērogā. Uh, Slovēnijas biškopji uzskata, ka abas šīs iniciatīvas kļūs par uh, globālām uh, kustībām, jo mēs visi zinām, cik bites ir svarīgas mūsu planētas saglabāšanai. Tas Mums katrs uh, ceturtais slovenis ir biškops, tas nozīmē, ka mēs esam viena no ievērojamākām biškopības valstīm pasaulē. Mēs, uh, mums ir mūsu specifiskā bišu sugā, ko mēs ļoti lepojamies. Mēs arī ļoti lepojamies ar Slovenijas medu to mēs arī nodrošinājām tā aizsardzību Eiropas Savienībā. Mums ir arī īpašas noteikti veida burciņas, kurās mēs iepildām medu, lai tas būtu atpazīstams kā slovēņu medus. Mēs arī ļoti eh, izplatām eh, suvenīru, kas eh, ir bišu, bišu stropu fasāde. Slovenijā mēs arī attīstām biškopības turismu, un tas palīdz mūsu ekonomikas attīstībai kopumā. Un es gribu īsti pastāstīt par divām iniciatīvām. Pirmā ir uh, medus brokastis, otrā ir uh, pasaules bišu diena. Slovenijā mēs esam uh, bērnu dārzos un skolās ieviesuši tās, ieviesuši tās saucamās medus brokastis, un tagad gribu pastāstīt par šīs iniciatīvas rezultātiem. Sabiedrība ir labi informēta par bišu kopības un bišu nozīmi. Mēs visi zinām, kāda loma ir bitēm dabā. Ja bišu nebūs, tas skars uh, mūsu visu dzīvi. Tāpat vēl viena svarīga lieta ir tās, kā bērnu dārzo strādājot ar bērniem, arī ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, mēs esam informējuši sabiedrību par bišu uh, lomu dabā, par to nozīmi, un esam arī rosinājuši interesi par biškopību. Mēs strādājam gan pamatskolās, gan vidusskolās, un ir, mūsu mērķis ir samazināt biškopju vidējo vecumu Slovenijā, uh, jo, kā mēs zinām, uh, jaunatne ir mūsu nākotne. Šīs medus brokastis ir ieviestas arī citās lauksaimniecības nozarēs. Mēs informējam sabiedrību par to, cik svarīgas ir uh, veselīgas brokastis. Jo brokastis mēs ēdam katru dienu, mums nevajadzētu atteikties no brokastu ēšanas. Tādēļ mēs esam pārliecināti un mēs arī ceram, ka Eiropas Savienība atbalstīs mūsu ideju un ieviesīs to visā Eiropas Savienībā. Mēs esam pārliecināti, ka veselīga diēta, izmantojot vietējos ražojumus, ir uh, būtiska mūsu veselības saglabāšanai. Tāpat mums 20. mājas ir pasludināts par bišu dienu, un mēs vēlētos arī, lai tiktu uh, ieviesta šāda pasaules bišu dienā, un tas varētu būt 20. mājas. Jo 30% no visiem augiem pasaulē ir uh, atkarīgi no aputeknēšanas, ko veic bites un ir jārūpējas par bišu veselības saglabāšanu. Bites arī ir būtiskas, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību, lai mūsu pļavas ziedētu, lai mūsu lauki būtu zaļi, bez bitēm to nebūtu iespējams nodrošināt. Un uh, noslēgumā gribu teikt, ka šodien, šī diena ir svarīga diena Uh, Slovenijas biškopības vēsturē un arī Eiropas biškopībai tā ir svarīga diena, jo šīs abas iniciatīvas ir ļoti būtiskas Eiropas pilsoņiem, pasaules biškopībai. Ja mēs saglabāsim bites uh, Slovenijā un citās valstīs, mēs spēsim aizsargāt bites, tad mūsu dzīve kļūs labāka dzīvība, bez dzīve, bez bitēm nav iespējama, un mums ir jārada visi apstākļi tam, lai bites izdzīvotu, un tad arī mēs varēsim dzīvot. Paldies, saka priekšsādātājs, pirms sākam diskusiju. Mums ir trīs minūšu garš video materiāls. Lūdzu, ja tehniski iespējams, tad sāksim to skatīties. надо ведут различные върте. Зelo vesel, da gre do naših, naših jezikov in nabirajo mesto Mejosevede, da se tudi mednarodno uveljavijo. Med je kakor umetnina,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 dziękujemy. Przechodzimy do. Liels paldies, un tagad mēs turpināsim darbu un sāksim diskusiju. Vārds Bogovičs kungam. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Man ir liels prieks par to, ka mūsu parlamentā ir ieradījuši, ieradušies slovēņu biškopji. Uh, Es sveicu Nočakungu mūsu vidū, kurš ir biškopju asociācijas vadītājs, un sveicu arī tā, Taņu Staņišu, kura ir valsts sekretāra. Mm, pateicamies par eh, šo iespēju apspriest šodien eh, Slovenijas un Eiropas biškopību, tās nākotni. Bites ne tikai uh, ražo medu, bet arī aputeksnē augus un um, palīdz saglabāt bioloģisko daudzveidību. Bites arī liecina par vidas kvalitāti. Ja nav bišu, tad nav arī dzīvības. Es pats, uh, man pašam ir uh, ābeļdārs un uh, es Uh, katru gadu vedu desmit bišu strops uz savu ābēļu dārzu, jo bez bišu uh, stropiem, bez bitēm man nebūtu nekādas ābolu ražas manā dārzā. Uh, Slovenijā pastāv bišu biškopju asociācija, tāpat uh, ir lauksaimniecības konsultācija dienests, kas sniedz atbalstu biškopiem. Un visi šie pasākumi um, palīdz izplatīt informāciju sabiedrībā par biškopības nozīmi. Tāpat uh, Slovenijā tiek organizēti uh, biškopju kursi, biškopība tiek pasniegta pamatskolās un vidusskolās. Mēs dzirdējām, ka tiek īstenots uh, projekts medus brokastis, kuru ietveros uh, bērnus uh, informē par to, cik uh, svarīgi ir ēst veselīgs brokastis cilvēki ir arvien labāk informēti par to, cik um, nozīmīga ir uh, vietējā pārtika. Un tādēļ būtu atbalstāma ideja izplatīt šo uh, medus brokastu projektu visā Eiropā. Jādomā par uh, to, lai mēs paši spētu sevi ilgspējīgā veidā nodrošināt ar pārtiku Un uh, ir uh, arī jāinformē par ilgspējīgas lauksaimniecības nozīmi. Pesticīdu un citu augu aizsardzības līdzekļu lietošana ļoti negatīvi ietekmē bites, un mm, mēs to arvien vairāk apzināmies. Viens no mūsu biškopības pionieriem ir Antons Jānša. Es atbalstu uh, Slovenijas biškopju asociācijas priekšlikumu, un tas ir arī Slovenijas republikas priekšlikums. 20. māju Antona Jānšas dzimšanas dienu pasludināt par starptautisko bišu dienu. Kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Bites ir pelnījušas, lai tām būtu veltīta viena diena gadā. Paldies par to, ka šis jautājums tiek apspriests Eiropas parlamentā. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds attalskungam. Peteris kungam vārds. Priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, man ir uh, liels prieks, ka pie mums tik lielā skaitā ir ieradušies Slovenijas biškopļi. Es priecājos par to, ka mēs pievēršām uzmanību bitēm un biš biškopiem. Arī es pēdējos 40 gadus esmu nodarbojies ar biškopību, jo projām man ir daži bišu stropi Un es atceros, cik toreiz, uh, kad es sāku darboties, tas bija tik uh, uh, romantiski. Mēs runājām toreiz par dažām slimībām, daži bišu, stropi gā, bišu spieti gāja bojā, bet tagad situācija ir daudz nopietnāka. Tagad mēs runājam par bišu izmiršanu, un tādēļ mums ir jādomā par strateģisku partnerību ar biškopiem. Uh, biško, bišu saglabāšanai. Eiropas parlamentā un Eiropas komisijā mēs nesākam darbu no nulles. Šis ir jau mans trešais pilnvaru termiņš Eiropas parlamentā, un es atceros, ka mēs jau esam pieņēmuši virkni rezolūciju par šiem jautājumiem. Un es atceros arī mūsu bišu karalienes uh, Uh, Lulingas kundzes veikumu. Daudz. Daudzi deputāti ir pārakstījuši lūgumu rakstu pieprasot aizliegt neonikotinoīdu izmantošanu. Un, kā Stanīšas kundze norādīja, Slovenija ir viena no pirmajām e, valstīm, kas ir aizliekusi šo līdzekļu izmantošanu, bet šis aizliegums ir tikai pagaidu aizliegums, tā darbības tā, termiņš beidzas šogad. Un mums ir jāturpina strādāt šai jomā. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka auga aizsardzības līdzekļi, tīpaši pesticīdi, negatīvi ietekmē bites ja mēs darām kaut ko vienā valstī, ja, teiksim, inspektori, zinātnieki noskaidro, kas negatīvi ietekmē bišu veselību vai bites, tad arī citām valstīm nevajadzētu šādas vielas izmantot. Un ir jāveic atbilstoši pasākumi. Šodien runa ne tikai par bitēm un biškopiem, mums ir arī jāapspriež uh, vides uh, jautājumi. ja mēs uh, aizsargājam vidi un uh, mums ir jāvērš pret tiem pasākumiem, tiem faktoriem, kas um, uh, mazina bišu dabiskās aizsardzības spējas. Un es šeit runāju ne tikai kā biškopis, bet arī kā uh, cilvēks, kurš ir um, pārdzīvojis uh, vēzies, uh, esmu joprojām dzīvs, un uh, mums ir jāmaina politika šai jomā kopā ar citām Eiropas institūcijām mums ir jāizteno atbilstoša politika. Viens pats biškopis nevar tikt galā šīm problēmām, piškopiem ir nepieciešama palīdzība. Un es esmu priecīgs par to, ka slovēņu biškopi ir apliecinājuši to, ka mēs varam mainīt sabiedrības attieksmi, ka mēs varam mainīt situāciju. Kas, ka kopš medus brokastu projekta īstenošanas sākuma, Uh, arvien pieaug jauno biškopu skaits ir ļoti iepriecinošs. Un noslēgumā gribu teikt, ka mēs daudz runājam par veselīgu pārtiku, bet droša pārtika var būt tikai veselīga pārtika. Biškopi šajā uh, kontekstā ir mūsu sabiedrotie, un es ceru, ka arī Eiropa, Eiropas parlaments kļūs par viņu sabiedrotumu. Slovenijas un Eiropas e, patērētāji ir jāinformē par to, kādu medu viņi pērk, par to, ko šis medus satur, vai tajā ir atrodamas uh, pesticīdu atliekvielas vai uh, ģēmo. Mēs šobrīd esam uh, pusceļā un mums ir jāturpina atbalstīt biškopķi, jādomā par bišu saglabāšanu un jādomā par to, kā nodrošināt uh, veselīgu, drošu pārtiku Eiropas iedzīvotājiem. Es uh, uh no savas pieredzes ziņu, ka arī cīņā pret vēzi medus ir ļoti noderīgs. Paldies, kolēģi, par, šo, par uzmanību, pateicos Slovenijas biškopiem un Slovenijas valdībai par atbalstu informācijas izplatīšanā par šiem jautājumiem un izpratnes veidošanā. Mums vajadzētu ne tikai Eiropā ieviest uh, medus brokastu projektu, bet arī pasludināt um, vai ieviest uh, Eiropas bišu, pasaules bišu dienu, lai mēs atzītu bišu nozīme uh, vides aizsardzībā. Paldies! Uh. Paldies. Paldies, eh, Pēters kungs, eh, man ir prieks, eh, ka jūs dalījāties ar mums šodien drusku plašākā parasti, un apsveicu jūs, ka esat pats biškopis, tas ir lielisks piemērs, Rauds kungs. Priekšētātais atvainojas Rapēlkungs. Paldies, priekšsēdētāji. organizavo šitą e, klausimą. Labai buvo įdomu klausyti. Paldies priekšstādātājiem. Ir ļoti būtiski, ka mums ir debats par šo e, jautājumu. Slovēņu kolēģu pieredze ir ļoti interesanta un būtiska. Es vēlējos runāt par kādu citu tematu, proti par ģenētiski modificētiem augiem. Es gribēju jautāt, vai jums ir uzkrāta kāda pieredze vai ir zināms, kā šie augi ietekmē bites? Esmu dzirdējis, ka Lietuvas parlamenta lauksaimniecības komisija ir aizliegusi audzēt ģenētiski modificētus augus Un es ceru, ka mums uh, izdosies arī novērst uh, šo augu negatīvo ietekmu uz bitēm. Esmu, esmu 25 gadus strādājis pašvaldībā, un mūsu pašvaldības teritorijā ir izveidots viens no lielākajiem uh, nacionālajiem parkiem mūsu valstī, un mums ir arī biškopības muzejs Esmu apmeklējis daudzas Eiropas valstis un nekur citur nesmu uh, atradis uh, šādu biškopības muzeju. Man nav informācijas, ka kādā valstī vēl būtu šāds muzejs. Mūsu Nacionālo parku katru gadu apmeklē 30-40 tūkstoši turistu un visi vēlas redzēt šo biškopības muzeju. Jūnijā uh, skolēni ar autobusiem tiek vēsti uz šo viškopības muzeju. Šā, šis uh, muzejs ļoti labi atspoguļo biškopības vēsturi Lietuvā uh, jau no tiem laikiem, kad bites dzīvoja savvaļā, un uh, mēs atspoguļojam to, kā bites tika pieradinātas un sāka dzīvot bišu stropos. Tāpat mēs šai muzejā organizējam arī bišu kopju svētkus. 15. augustā notiek tā festivāls, kuro piedalās simtiem, dažkārt tūkstošiem cilvēku, un visi, kurus tas interesē, laipni lūgti, brauciet pie mums uz Lietuvu un mēs atbalstām šo eh, pasaules biškopības eh, dienas eh, ieviešanu. Paldies! Es vēlētos atgādināt, ka mums ir divas tālākas prezentācijas par šo pašu tēmu, tā kā mēs turpināsiet. Varbūt, ka jautājumus varēsiet uzdot arī tālākajiem runātājiem. Tā kā lūdzu atcerieties, ka mēs vēl turpināsim runāt par šo eh, jautājumu. Hauslēn kungs. Jā, paldies, eh, kā jūs eh, šodien apspriežat šo tēmu. Un mums ir tieši tādas pašas problēmas Eiropā ar biškopību Mm, kā eh, citur, runājot par vecumu struktūru. Taču es priecājos, ka tik daudzi kolēģi no lielajām frakcijām ir eh, atbalstījuši šo iniciatīvu, jo es atceros, ka mums citās jomās arī bija diskusijas par šo tēmu un īstenībā negāja tik viegli. Un mums bija debats par neonikotinoīdiem Nu, jāsaka, no sliktākā esam izvairījušies, bet nācās izdarīt ļoti lielu spiedienu par to, lai šāda veida augaisardzības līdzekļi e, tiktu ierobežoti. Un jaunākie pēdījumi rāda, ka e, šie te nikotinoīdi ļoti negatīvi ietekmē bišu populāciju. Un mēs šeit dzirdējam ļoti daudz e, labu vārdu par to, Eh, kādu labu darbu veids eh, biškopi un tā tālāk, bet ir skaidrs, ka viens no svarīgākajiem punktiem ir tas, ka vajag aizliegt šos kaitīgos pesticīdus. Paldies! Paldies! Tagad nākamā runātāja - Petirs Kundze. Vēlētos eh, pirmkārt sveikt eh, Biškopja asociācijas pārstāvis no Slovenijas un arī valsts sekretārs kundze, un paldies par šo te iniciatīvu paziņo 20. māju par eh, bišu dienu, par starptautisko bišu dienu visā pasaulē. Tas ir ļoti svarīgi, tā ir lieliska iniciatīva Tas pievērš mūsu uzmanību svarīgam eh, lauksaimnieciskās ražošanas eh, aspektam. Un eh, biškopji, Eiropas biškopji mm, ir cilvēki, kas ir ārkārtīgi nodavušies savam darbam. Uh, Viņi parasti neuzsāk šo darbību tādēļ, ka vēlas pelnīt naudu, bet gan tādēļ, ka vēlas saglabāt bioloģisko daudzveidību. Problēmēmā, o čemu smo ovdje imali prilike čuti, i tu se niti. Ir ļoti daudz dažādu izaicinājumu, kas šeit tika minēti, un eh, Horvātija arī nav nekāds izņēmums, un tāpēc eh, man ir prieks ka uh, biškopi skaits e, Horvātijā turpina pieaugt, un tas ir mm, liels sasniegums. Mūsu reģistrā ir 12 tūkstoši reģistrēto biškopju. Arvien vairāk jaunu cilvēku atzīst, ka uh, biškopība ir svarīgs aspekts uh, un svarīga nozara lauksaimnieciskajā ražošanā, un tieši to es arī gribēju uzsvērt. Uh, arvien vairāk cilvēki iesaistās biškopībā, jo saprot tās svarīgumu uh, saglabāt uh, tradicionālos uh, lauksaimnieciskās ražošanas veidus un saglabāt pārtikas ķēdi, bioloģisko daudzveidību un biškopību šai sakarā ļoti svarīgi. Tieši tādēļ es ļoti augsti vērtēju šo te iniciatīvu, uh, par bišu dienu eh, atzīmēšu, eh, par to, ka Adrijas jūras reģions tiktu pasludināts eh, par mm, no ģēmo brīvu reģionu, jo mēs vēlamies propagandēt ekoturismu šajā teritorijā. Mēs nevēlamies aprobežoties tikai ar atsevišķām dalībvalstīm, ar Sloveniju vai Horvātiju. Mēs arī vēlētos, lai mūsu kaimiņi iesaistītos, jo galu galā bites jau nezina, kur ir valstu robežas un var pārnest putekšņus eh, ļoti tālu. Un Eiropas pilsoņi vairumā gadījumu vēlas eh, ģemo brīvu pārtiku un dabu Un mums atbalstu ir snieguši iniciatīvā arī Itālijas e, deputāti un Austrijas deputāti, un e, šī te kustība turpinās, kustība turpinās arī visā pasaulē. Mēs vēlamies sevi pasludināt par zaļo salu mm, ar savu potenciālu, saglabāt to, kas ir labi un kas ir saskaņā ar dabu. Tā kā paldies par atbalstu un vēlētos uzsvērt eh, atbalstu pasaules bišu dienai. Dziekuji, paņi posēlu. Šis. Paldies. Jā, mēs visi atbalstām šo institīvu, tā ir lieliska un svarīga videi un eh, lauksaimniecībai. Un tālāk nākamais runātājs - Dorfman kungs. Jā, es vēlētos pateikt Slovenijai par šo te iniciatīvu. Un šis te jautājums eh, par bišu turēšanu Eiropā ir ārkārtīgi svarīgs, tas centrāls jautājums. Un te nav tik daudz jādomā par uh, eh, mēdus ieguvu, bet es saprotu, piekrītam, ko Hoislingas kundze teicu E, es gribu teikt, ka mūsu rajonā gluži otrādi ļoti daudz jaunu cilvēku vēlas iesaistīties biškopībā, e, reģionā un arī pat pilsētā, un e, jaunieši ir ieinteresēti. Kas attiecas uz gatavo produkciju, tad problēma ir tāda, ka Mums nav nekādu kopēju noteikumu par to, eh, vai var izmantot eh, vai, vai, vai lietot mēdu, kurš ir iegūts no ģenetiski modificētiem augiem, eh, tālāk, kas attiecas uz nikotinoīdiem. Jāsaka, ka esmu pats tādā reģionā, kurā ir ļoti intensīva lauksaimniecība, bet ir skaidrs, ka ja nebūs bišu, nebūs, piemēram, arī mēdus bet eh, savukārt eh, dažādi šie auga aizsardzības eh, līdzekļi savukārt nodara skādi bitēm. Un, un tieši tādēļ būtu jārisina šis jautājums par attiecīgu vai aizglīto zemnieku par to, kādi līdzekļi būtu, augaisardzības līdzekļi būtu jālieto Tālāk runājot arī par bišu slimībām, tā arī ir liela problēma. Un ir uh, parādījušies arī jauni kaitīgie organismi, kas kaitē bitēm. Un mums trūkst eh, veterināru medicīnas produktu, ar kur palīdzību varētu cīnīties. Un eh, biškopji šodien ir diezgan bezpalīdzīgi šajā situācijā, lai varētu izskaust šos te uh, kaitīgos organismus un slimības, jo viņiem nav pieejami attiecīgie veterinārās medicīnas uh, produkti. Un es domāju, ka uh, daudz ko varētu darīt, novēršot uh, birokrātijas. Piemēram, zinu, ka ir tādi medicīniskie produkti, kas Vācijā, piemēram, ir pieejami, bet uh, Austrijā nav uh, pieejami. Un arī uh, biškopiem uh, ir jābūt iespēja iegādāties tos par saprātīgām cenām, un tā ir galvenā problēma. Pana poseł Glezus. Paldies. Un eh, tālāk došu vārdu Glezas kungam. E, paldies, priekšsēdētāji. Jā, šis priekšlikums, kas šodien izskanēja, ļoti labs. Un e, es gribētu uzaicināt visus uz e, Grieķiju, arī uz Sikladu salām, kur es pats dzīvoju Un tad jūs tur varēsiet redzēt, kā bites strādā. Un ne tikai stropā, bet par to, kā viņas darbojas savā fiziskajā vidē. Zinu to erotimu αυτό. Έχετε χαδέψει ποτέ μέλισσα. Για να σας δείξω. Nu, uh, svarīgi ir organizēt darbu tā, lai tiktu saglabāta bišu vēselība. Uh, Nu, iznāk, ka es te tagad sevi slavēju, bet jā, tad, kad jūs redzat, kā tas notiek īstajā dzīvē, tad jūs saprotat, ka tā ir īsta dzīve. Mēs te runājam par dzīvotnēm un daudzveidību, bet aizbraucot turien, jūs tiešām varat ieraudzīt dzīvu biti, ka tā strādā un ka tā ražo savu medu. Un es zinu, ka komiteja šad un tad veids eh, tādas eh, izpētes braucienus, eh, tā kā, ja jūs ierodaties Atēnās, tad uz manām salām viegli ir aizbraukt. Jā, liels paldies. Es saprotu, ka jūs, jūs arī zināt, mēs esam ļoti daudz, bet es tagad gribētu lūgt ministru ministres kundzi veikt nelielu tādu kopsavilkumu, atbildēt uz komis, komentāriem, bet pēc tam turpināsim šo te mūsu sanāksmes daļu, kas arī, kas ir veltīta biškopībai. Paldies, priekšsēdētāji! cienējamie parlamenta deputāti, paldies par šo te iespēju uh, diskutēt uh, par šīm tēmām. Mēs jau esam prezentējuši savu projektu un uh, mums ir prieks par jūsu atbalstu mūsu idejām. Un uh, kā norādīja mūsu kolēģi no Horvātijas, tad eh, Slovēnija eh, arī ir eh, viena no visskeptiskāk noskaņotākajām valstīm pret ģēmo, un mēs te uzskatām par ģēmo brīvu zonu, un mēs arī gatavojam jaunus tiesību aktus, un uh, to mums ļauj darīt jaunā ģēmo direktīva. Un uh, ir interesanti arī, ka saņemam atbalstu medus brokastīm Eiropas līmenī un uh, iespējai atzīmēt uh, vispasaules bijušu dienu. Tā kā liels paldies par jūsu atbalstu un interesi un par draudzīgajiem komentāriem, un lai jums veicas jūsu turpmākajā darbībā. Paldies! Es jau atzīmēju, cik ļoti svarīgi ir jūsu iniciatīva, tā kā liels jums paldies! Un lūdzu, turpiniet uh, strādāt šādā virzienā neapstājieties pie sasniegtā un turpiniet veicināt šādas iniciatīvas. Mēs eh, tajās eh, iesaistīsimies, cerams, ka arī citas dalībvalstis mums pievienosimies. Pievienosies un tālāk eh, pārējām pie nākamās mūsu diskusiju daļas, kas ir nesaram saistīta ar iepriekšējo. Un jūs esat laipni aicināta uh, palikt uz otro diskusiju daļu, ja jums ir laiks. Eh, pie mums jau ir ieradies Thierry Dufresne un no Simona Delso kundze no Francijas biškopības bīroja un asociācijas Be Life kas uzstāsies eh, otrajā eh, daļā, un es ar lielu prieku dodu viņiem vārdu. Ministrs kundze, priekšstādātāji kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi. Es pateicos priekšsēdētāji par to, ka esat uzaicinājis Francijas biškopības um, observatoriju uzstāties uh, lauksaimniecības komitejā. Es uh, runāšu par trim konkrētiem pasākumiem, lai uh, atjaunotu uh, biškopību Eiropā. Uh, Un um, mēs jau esam Francijā izmēģinājuši šos pasākumus, un tos varētu tūlīt ieviest arī Eiropas mērogā. Tūlīt nekavējoties ir jāsāk bišu populācijas atjaunošana. Nekavējoties ir jāsāk uh, reģenerēt uh, bišu uh, ganāmpulks un arī ir nekavējoties jāuzsāka biškopju, profesionāla biškopju apmācības programma. Tas ir jādara tūliņ, par to pastāv vienprātība, nav domstarpību. Tātad var uh, panākt konsensus par šiem jautājumiem. Šos pasākums var īstenot ātri, vienkārši pieņemot uh, politisku lēmumu un um, darbojoties biškopības nozarei, un uh, tās arī uh, šie pasākumi palīdzētu likvidēt bišu uh, spietu deficītu. Šie trīs pasākumi palīdzēs pastiprināt aputeksnēšanas pasākums, kas ir svarīgi lauksaimniecības ražošanai un pārtiks ražošanai. Es gribu arī izteikt sirsnīgu pateicību Astridai Lulingai, kura mums sniedza lielu atbalstu. Mums uh, ir īstenots konsultācijas ar piecā, pieciem ģenerāldirektorātiem Eiropas, Savienī, Eiropas komisijā lauksaimniecības veselības patērētāja aizsardzības, izglītības un kultūras, zinātnes un inovācijas un vides ģenerāla direktorātiem, kur visi pauda dziļu ieinteresētību. Tātad mūsu uh, organizācija Francijas biškopības uh, observatorija ir bezspēļņas sabiedriska organizācija. Tās uzdevums ir uh, strādāt pie višu populācijas atjaunošanas. Mūsu organizācija apvieno biškopības ekspertus un mēs sadarbojamies ar partneriem uh, Francijas lauksaimniecības ministrijā, Nacionālā agronomisko pētniec, agronomiskās pētniecības institūtā, uh, profesionālās izglītības un lauksaimniecības atbalsta centriem. Un uh, mums uh, šodien ir uh, bišu ferma, kur tiek īstenot bišu māšu un trānu pavairošana. Tāpat mums ir selekcijas laboratorijas, lai uzlabotu ģenētiskās iezīmes. Mums ir arī uh, melno bišu rezervāts uh, Porkero salā. Un tāpat mums ir arī izglītības apmācības centrs, kur mēs apmācām jaunos biškopjus, izglītojot par bišu uzvedību, patoloģijām, par sanitāriem pasākumiem un arī par biškopības un pavērošanas metodēm. Ja mēs visi vēlamies atzīt to, cik bites ir svarīgas gan ekoloģiski, gan ekonomiski, ka tās nodrošina aputeksnēšanu, kas ir būtiska gan pārtiks ražošanai, tad mums ir jāatzīst, ka mums ir nepieciešama profesionāla un struktūrēta biškopības nozara. Diemžēl tāda šobrīd uh, mm, nepastāv. Un, protams, pastā ir konstatēti daudzi iemesli bišu izdušanai. Ir uh, viens no šiem cēloņiem neonikotinoīdi, šie, uh, šīs cīņas ilgst jau gadiem, bet ir arī citi cēloņi, par kuriem mēs runājam maz uh, bet uh, būtu nepieciešams rīkoties. Tātad Eh, jau eh, daudz tiek eh, runāts, ir bijušas cīņas pret pesticīdu izmantošanu, biodiversitātes samazināšanos. Šie, par šiem lietām jau notiek cīņas 20 gadus un tie, kas cīnās, ir pelnījuši respektu. Bet es jums piedāvāju citu skata punktu Uh, kur uh, ierosinot pasākumus, kas būtu uh, veicami sadarbojoties biškopiem un valsts iestādēm. Tātad, ja mēs nerīkosimies, mūs gaida katastrofa, un tādēļ ir jāveic pasākumi, kuri tūlīt dos rezultātus, un šie Eh, pasākumi, kuri varētu dot tūlītējus pozitīvus rezultātus, un mūsu organizācija tos jau īsteno. Kādēļ biškopības nozare nav pietiekami strukturēta un kādi ir eh, šie tūlītējie pasākumi? Eh, šī nozare nav strukturēta tādēļ, ka tā nav pietiekami profesionāla. Eiropā tikai 3% biškopju ir profesionāli biškopji, bet 97% biškopju ir amatieri. Protams, tas var uh, izklausīties, nu, tā kā tāds noniecinošs termins, bet šie biškopi, biškopi arī ir ļoti būtiski. Tā kā nav uh, struktūras e, šajā nozarē netiek pietiekama uzmanība pievērsta bišu, māšu un trānu selekcijai un pavairošanai, un tāpat netiek e, pietiekami nodrošināta profesionālā izglītība šai jomā. Bišu izušanas fenomens ir īpaši pas pastiprinājies pēdējo desmit gadu laikā. Vidējā bišu mirstība ir 30%, bet noteiktos reģionos tā jau sasniedz 80%, un par to ir plaši rakstīts arī presē. Un e, šeit mēs konstatējām pirmo trūkumu, un e, arī, e, lai to labotu, ir jāveic nekavējoties pasākumi. Tā kā bites izzūd, ir nepieciešams tās pavairot. Šobrīd uh, bišu audzēšanas un reprodukcijas nozare uh, nodrošina tikai 5% vai pat mazāk no nozares apgrozījuma, un uh, piedāvājums ir ļoti neliels salīdzinot ar pieprasījumu. Teiksim, ja šajā biškopības sezonā šogad jūs vēlētos iegādāties bišu spietus, tas gluži vienkārši nebūtu iespējams, jo šādu piedāvājumu tirgu nav. Tāpat laikā zinātnieki ir aprēķinājuši, ka Eiropā šobrīd pietrūks 13 miljoni bišu saimju, lai nodrošinātu uh, aputeksnēšanu, kas nepieciešama lauksaimniecības ražošanā. Pasaules universālajā izstādē, uh, kas tiks pēc pāris dienām atklāta Milānā, uh, un kuras uh, tēma ir uh, pabarot uh, pasauli, Angļu paviljons saucas Bišus 5, un kaut arī tam nav uh, bišu uh, spieta forma, bet arhitektūra šī paviljona iekšpuse ir izveidota kā bišu spieta šūnas un ir dzirdama dūkšana. Kādēļ Anglija tik lielu uzmanību pievērš šiem jautājumiem? Tādēļ, ka tā ir valsts Eiropā, kur praktiski jau ir izudušas bites un tādēļ ļoti svarīgi izveidot Eiropā bišu audzēšanas un reprodukcijas nozares. Protams, ir ļoti uh, svarīgi uh, nodrošināt bišu reprodukciju, bet ir arī jānodrošina, lai šīs jaunās bišu saimes būtu veselas. Un šeit mēs saskaramies ar otro uh, trūkumu vai kas ir jālabo, lai uh, nodrošinātu bišu uh, sājumju veselību, ir jānodrošina, lai arī bišu mātes būtu veselas, bet tā tas nevienmēr ir. Viena bišu māte dienā izdēja 1500 olu vidēji. Un tāpat laikā katru dienu bišu saimē nomirst aptuveni 1500 bites. Tas nozīmē, ka bišu saimē tiek nodrošināts līdzsvars. Un, uh, protams, bišu saimē visvarīgākā ir bišu māte. Bet, ja bišu māte ir novājināta, tad arī šis līdzsvars ir izjaukts. Un uh, šobrīd uh, bišu mātes novājina ārējās vides negatīvā ietekme, un līdz ar to mēs piedzīvojam uh, bišu ganāmpulka kvalitātes pasliktināšanos. Tādēļ ir ļoti e, svarīgi atjaunot bišu ganāmpulku. Bet, ja biškopis e, nolēma izveidot jaunu bišu saimi, tad viņš parasti izmanto jau esošu višu saimi, kas, protams, ir izdzīvojusi, bet tomēr ir novājināta. Un līdz ar to arī jaunā bišu saime ir novājināta. Lai atjaunotu bišu ganāmpulku, lai atjaunotu vispār ganāmpulku, uh, lauksaimniecībā attiecībā uz citām dzīvnieku sugām vē, tiek veikts selekcijas darbs, un Selekcija nozīmē, ka tiek atlasīti indivīdi, kam ir uh, kvalitatīvāks ģenerā, ģenētiskais materiāls, lai to varētu tālāk nodot uh, lielam uh, pēcnācēju skaitam. Bet šis darbs uh, bišķkopības nozarē netiek veikts pietiekamā apjomā. Un, uh, tas ir ļoti būtisks, lai nodrošinātu līdzsvaru un ir jādod iespēja biškopiem iegūt atbilstošas zināšanas, lai viņi paši varētu vai nu audzēt bišu mātes vai iegādāties selekcionētas bišu mātes, kas arī palīdzētu uzlabot bišu saimju produktivitāti. Un šāda produktivitātes palielināšana būtu nepieciešama, jo mēs zinām, ka Eiropā šobrīd importē 50% no patērētā medus, bet Francijā importē 75% un apvienotā karalistē 90% no tur patērētā medus. Ja bišu māte ir selekcionēta, ja tā ir uh, labākas ģenētiskās iezīmes, tas palīdzētu uzlabot um, bišu uh, uh, saimju veselību un arī dzen produktivitāti. Tās produktivitāte varētu pieaugt pat par 30% un uh, tādējādi vienas sezonas laikā varētu pieskārtīgi atpelnīt ieguldījumus uh, selekcionētajā, uh, selekcionēto māšu iegādē un tādēļ ir steidzami jāizveido uh, bišu māšu selekcijas nozare. Uh, kad ir pieņemti lēmumi, tad biškopjiem tie ir jāīsteno uz vietām, lai uh, pārtrauktu nekontrolētu bišu māšu un trānu importu, uh, jo nekontrolēts imports arī rada sanitāros riskus. Un šiem biškopiem ir jābūt profesionāliem, bet šādu profesionālu biškopju ir ļoti maz. Un šeit ir trešais trūkums un pasākumi, kas jāveic, lai to labotu. Tas nozīmē, ka tūlīt ir jā uzsāka uh, profesionālu biškopju apmācību, bet mēs konstatējam, ka vairumā Eiropas valstu nav nekādas sākotnējas apmācības, kas palīdzētu jaunajiem biškopiem kļūt par profesionāliem biškopiem. Un mums visiem uh, ir jāatzīst, cik liela ekonomiska un ekoloģiska ietekme ir bitēm, to es jau teicu sākumā. Un ja mēs vēlamies to panākt, tad arī biškopība ir jāatzīst par profesiju, tā ir atbilstoši jāstrukturē un ir jātīsta bišu audzēšana un selekcija. Un uh, arī mūsu organizācija ir izveidojusi bišu reprodukcijas fermu, uh, selekcio, selekcijas laboratoriju un, un profesionālās apmācības centru biškopiem. Un 19. jūnijā uh, mēs ierosināsim vai uzsāksim apmācības programmu 3000 jaunajiem profesionālajiem biškopiem un mēs nodrošināsim vienu miljonu papildus uh, bišu saimju uh, pārdošanu. Uh, šo iniciatīvu atbalsta princis Alberts II no Monāko un arī lauksaimniecības ministrs Stefāns Lefols, kas ir uh, bijušais Eiropas parlamenta deputāts. Uh, šīs uh, programmas mērķis ir laika posmā no 2016. līdz 2020. gadam izglītot 30 tūkstošu jaunu profesionālu biškopju un uh, pavairot 10 miljonus bišu saimju. Visa mūsu organ, organizācija vēlas, lai šādas līdzīgas struktūras tiktu izveidotas visur Eiropā. Un es aicinu informēt arī jūsu valsts biškopjus par mūsu pieredzi, par to, ka mēs esam uh, gatavi dalīties mūsu pieredzē, sniegt atbalstu citām valstīm, lai īstenotu trīs pamatpasākumus. Bīšu pavairošanas programma, pastāvošā ganāmpulka reģenerācijas programma un profesionālās izglītības programmu ieviešanu biškopiem. Tātad šie trīs pasākumi nav strīdīgi, visi biškopi tos atbalsta, jo mēs esam pārliecināti, ka mums izdosies uh, rast vienprātību par šiem jautājumiem. Šos jautājumus var ātri šos pasākumus var ātri īstenot, pieņemot vienkāršu politisku lēmumu un, uh, ja to atbalstīs biškopības nozare. Paldies! Paldies! Paldies par interesantajām debatēm, paldies par interesanto priekšlasējumu, ļoti plašs izklāsts. Godātie kolēģi, <clears throat> manuprāt, Jūs, eh, <clears throat> Defreznas kungs, esat pārāk kritisks nodalot profesionāļus no amatieriem, jo par biškopiem mēs vienmēr uzskatām tādus, kuri ļoti profesionāli dara savu darbu. Un tagad es vēlētos dot vārdu bišu dzīves pārstāvim vārds jums lūdzu. Thank you very much. Uh... Paldies. Es eh, vēlētos pateikties parlamentam par to, ka esat uzaicinājuši mani šodien runāt, un es vēlējos pateikt, ka es esmu atvieglota dzirdēt eh, Slovenijas projektu, tātad eh, Slovenijas lauksaimniecības mesaimniecības pārtiks ministrija un arī biškopības asociācijas ir sagatavojusi ļoti viedus risinājumus un īstenotos dzīvē. Un es ceru, ka arī jūsu ieteiktā bešu diena izies pasaulē. Tātad es pārstāvu bišu dzīvi, bīlais, un es pārstāvu vairākas uh, Eiropas Savienības valstis. Tātad runāšu par bitēm, bet ne tikai. Runāšu par uh, citiem aputakšnētājiem un sīkajiem kukaiņiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi lauksaimniecības kultūra izdzīvošanai. Uh, Eh, visi šie kukaiņi ir ļoti mazi un nodrošina mūsu planētas dzīvi, kā arī nodrošina mūsu pārtikas ilgtspējību un vispār pārtikas nodrošinājumu. Kā jau Bogovičs kungs, ceru, ka izrunāju viņu uzvārdu pareizi, kā jau Bogovičs kungs teica, arī mēs piekrītam, ka bites ir sava veida lauksaimnieciskās vides barometrs Bites ir tāds kā savu veidu indikators, un šobrīd bioloģiskās daudzveidības samazināšanās nodara lauksaimniecībai to, ka lauksaimniecības produktivitāte krītas. Tātad viena no apateksnētāju dzimtām bitēm ir ļoti būtisks lauksaimniecības kultūra apateksnētājs un tieši bites nodrošina bioloģiskās daudzveidības ilgtspējību. Kvalitāte, to mēs uh, definējam gan kultūrālos, gan arī dabas terminos. Un bioloģiskā daudzveidība tādajādi ir tikt likt uz spēles, ja aputeksnētāju skaits krītās. Uh, Tāpēc eh, mana organizācija Bišu dzīve iestājas par bišu dzīvi un vēlētos griezties pie šās, eh, šās komitejas deputātiem ar lūgumu iestāties par bitēm. Kāpēc? Izvērtējot visus pētījumus par bišu spietiem un bišu populācijām, ir skaidrs, ka bišu skaits krītās. Un um, šobrīd ir vairākas bišu sugas, kuras jau ir ierakstītas sarkanajā grāmatā, bet bites ir ārkārtīgi svarīgas um, pārtiks nodrošināšanā. Uh, Eiropas laboratorijās ir pierādīts, ka bišu skaits ir samazinājies par 40, uh, gad, par 40%, un uh, šobrīd nav skaidrs, kāpēc. Ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ka, lai bites izdzīvotu un arī, lai citi aputeksnētāji izdzīvotu, viņām ir nepieciešams īsts um, nesabojāts un nepiesārņots putekšņu avots un nektāla avots. Bet, diemžēl, patreizējā, patreizējā uh, situācija ir tāda, ka bites dzerot nektāru, mēs to varam salīdzināt kā zīdaini, kurš dzer stipri piesārņotu mātes pienu. 46% no laboratorijā paņemtajiem parogiem bija e, lielā mērā piesārņoti, un šobrīd e, mēs e, nevaram runāt par veselīgu diētu iedzīvotājiem, tad arī bites, kuras ir tā kā pirmās, kas sastopās ar šo ķīmisko kokteili, bet tas nonāk arī uz mūsu galdiem. Un viens no pētījumiem rāda, ka ilglaicīgam risinājumam ir jātiek meklētam. Tātad, ko mums vajadzētu darīt? Ja mašīnai ir plīsas riepa, tad šī riepa ir jānomaina. Bet eh, kā nomainīt to visu, jo patiesībā bišu skaits samazinās visā pasaulē? Ja mēs eh, nemainīsim lauksaimniecības iestrādes uz vidē draudzīgākām, tad eh, mēs nonāksim tiešām traģiskā situācijā. Nākamais, eh, mēs ne neadekvāti piemērojam tā saucamo aputeksnētāju, ne tikai medus bišu, bet arī aputeksnētāju bišu saimi pārvaldību mēs e, ignorējam ilgtspējību. Mēs uzskatām, ka šis e, lauksaimniecības moduli tā tālāk dzīvot nevar, jo tas samazina nākotnes e, produktivitāti. Un šobrīd piesārņojums iznīcina dabīgos resursus, kas ir nepieciešami bišu dzīvēi. Tāpēc, vai mēs varam turpināt runāt par agronomiju, ja agronomija tiek īstenot ar tādām lauksaimniecības iestrādēm, kas darbojas pret dabas izdzīvošanu. Patiesībā šobrīd agroekosistēmas kļūst ar vien sterīlākas. Un eh, šīs neveiksmīgās lauksaimniecības prakses nāk par, lau, par ļaunu ne tikai aputekšnētājiem, bet arī patērētājiem, jo tas eh, samazina bišu iespējas iegūt daudzveidīgu nektāru. Šobrīd eh, jau kopš 90. gadiem pētījumi rāda, ka bišu dzīve ir nesavienojama ar ķīmisko pesticīdu lietošanu ekstensīvajā lauksaimniecībā. Piemēram, tās nevar izdzīvot, ja tiek plaši lietota neonikotamīdi. Un, eh, piemēram, kalnos, kas tiek uzskatītas par bišu paradīzēm, arī kalnos bišu saimes mirst. Kāpēc? Bites mums māca, ka ik vienam mūsu solim ir sekas un eh, mūsu rīcība padara neiespējamu bišu izdzīvošanu, un eh, šobrīd eh, simtiem bišu saimes ir stipri novārinātas, bet šobrīd veterinārajiem pasākumiem bišu saimju stiprināšanā ir ļoti mazs iespējas, un es vēlos griezties pie jūsu komitejas, lai jūs eh, iestātos par aputekšanētāju labturību un veselību, jo uh, ēdienas pārtika mēs varam likt vienādības zīmi ar bitēm. Un uh, jums vajadzētu iestāties par tādas lauksaimniecības prakses izkrau, izskaušanu, kas uh, nāk par sliktu bitēm, jo tas savukārt ietekmē lauksaimniecības rezultātus. Paldies! Bardzo pani dziękuję za. Paldies, saka prieksēdētājs, paldies par jūsu prezentāciju un paldies, ka jūs ieturējāties pie jums atvēlētā laika. Dāmas un kungi, neviens izteikties nevēlas, bet tie no jums, kur vēl nav neko teikuši, jums došu pusotru minūti, bet tie, kas jau ir izteikušies, vienu minūti. Andriu Kungs, pirmais lūdzu. Oui, merci, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par to, ka uh, ļāvāt uh, organizēt šo viedokļu apmaiņu, kas ir ļoti būtiski. Es pateicos arī mūsu viesiem par ļoti kvalitatīvu divām uh, prezentācijām, kas vienotru papildināja. Es arī vēlos pateikties uh, Slovenijai par šīm iniciatīvām, par ļoti konkrētiem pasākumiem. Šī ideja par medus brokastīm ir atbalstām, jo mēs arī runājām par augļiem, uh, dārzeņiem un pienu. Uh, Eh, kas tiek nodrošināts skolām, un eh, medus nav eh, tāds pats pārtiks produkts kā citi, tas ir ļoti būtisks aspekts, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, un šī pasaules bišu diena būtu ļoti simbolisks pasākums arī domājot par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Pateicos arī Difrena kungam par viņa prezentāciju. Ja, kā jūs norādījāt, eh, draud bišu izzušana un um, Eiropā ir konstatēts, ka vainojami ir fitosanitārie līdzekļi, un ja tie ir to lietošanu jāsamazina, tad ir nepieciešama politiska lēmuma. Šis process ir ilgs un Difrena kungs norādīja, ka ir e, citi veidi, kā kompensēt bišu saimju skaita samazināšanos. Un, manuprāt, Francijas e, pieredze ir ļoti apsveicama šai ziņā, jo ir runa par bišu saimju reģenerāciju. Un es gribētu jautāt, vai šo Francijas biškopības observatorijas pieredzi varētu izplatīt arī citviet Eiropā šobrīd. Paldies! Kostingers kundzei vārds. Es arī no savas puses vēlos pateikties par šīm ļoti interesantām prezentācijām, kas rosina uz pārdomām, un arī Austrijā ir ļoti satraucoši dati par bišu izmiršanu. Viena trešā daļa bišu saimju ir gājušas bojā, jo pagājušais rudens bija ļoti mitrs, tātad šeit ir dažādi faktori, ko mēs nespējam ietekmēt, eh, eh, klimats, eh, laika apstākļi, bet arī šeit ir runa par lauksaimniecību. Patiesībā Austrijā vislielākais šo pesticīdu un citu līdzekļu izmantotājs ir uh, Uh, valsts iestādes, uh, piemēram, uh, dzelzceļi un um, ir arī jautājums, nu, ir dažādas programmas, bet vai ir kaut kādi citi pasākumi, pasākumi, kā aizsargāt bites pret piesārņojumu, arī vai ir kādi pētījumi, jo arī mājasaimniecības izmanto daudz uh, dažādus ķīmiskus līdzekļus. Es pateicos jums par darbu un par šiem ierosinājumiem. Paldies! Paldies! Dantēna kungam vārds paldies priekšsēdētāji. Es arī vēlētos no savas puses pateikties dažādiem runātājiem, norādīt, ka šīs prezentācijas tiešām vienu otru papildināja. Es gribētu atgriezties pie Difrēna kunga minētā jautājuma par to, ka bišu mātes ir novājināts un ka, nebūs, ka būtu nepieciešams veikt bišu māšu selekciju, lai uzlabotu to ģenētisko kvalitāti. Mēs KLP reformas ietvaros esam paredzējuši finansējumu dažādu biškopības mērķu sasniegšanai un vajadzētu padomāt, kā šos līdzekļus tiešām piesaistīt. Tālāk par informāciju. Uh, Nu jā, par profesionalizāciju. Jā, mēs uh, tiesā lielākā daļa biškopu šobrīd ir amatieri un tādēļ būtu nepieciešams nodrošināt profesionālu apmācību, runājot gan par bišu saimju reprodukciju, bet ir jāuzlabo apmācību ne tikai attiecībā uz sanitāriem pasākumiem, bet uh, jāizglīto visi biškopi kopumā, jo šī bišus saimju novājināšana prasa uh, lielākas uh, tehniskās uh, kompetences, lai risinātu šīs sanitārās problēmas. Voorzitter, op de eerste plaats hartelijk dank aan alle. Paldies, eh, prieksēdētāji kungs. Un es vēlētos pateikties arī visiem paneļrunātājiem. Vēlētos eh, tātad pateikt šī starptautiskā bišu diena. No sirds ceru, ka arī Nīderlanda tai pievienosies, jo Nīderlandē ir ļoti liela interese par biškopību un tā ir pieaugusi pēdējā laikā. Tātad Dantāna kungs jau teica, un tas ir jautājums eh, franču runātājām. Varbūt, ka eh, kopīgās lauksaimniecības politikas otrā pilāra ietvaros atvēlētais finansējums, vai tas tiešām ir ilgspējīgs? Varbūt, ka mums vajadzētu rast cits risinājums otrā pilāra ietvaros. Un tagad pēdējais runātājs. Es e, piekrītu šeit izteiktajām bažām, bet e, runa iet ne tikai par bitēm, kā jau šeit izskanēja bites, un to veselība ir tiešā veidā saistīts ar e, sabiedrības veselību. Par pavisam nesen Briselē tika organizēts pasākums par pesticīdu izmantošanu un to saikni ar liliju audzētājiem proti, e, ja tiek izmantot pesticīdi, tad noteikti ir jāskatās, kā tas ietekmē lauksaimniecību. Tātad vēlējos pateikt, ka no pesticīdiem cieš ne tikai bišu, bet arī sabiedrības veselība, cilvēku veselība. Un e, tas pats, e, to pašu, tas pats tiek atstāts ietekmē arī. Liels paldies! ir ļoti labi, ka mēs šodien runājam par bitēm, bet man ir daži jautājumi par šiem Eiropas Savienības projektiem, par to, cik daudz līdzekļu ir piešķirt šim projektam un eh, vai tas tiks realizēts visās dalību valstīs, jo Vācijā, protams, ka mums ir īpašas eh, konsultāciju eh, dienesti visās Mm, federālajās zemēs, arī manā, jo mums ir ļoti daudz eh, nu, tādu biškopju, kas to dara, kas veic šo darbu kā hobiju. Eh, kādā veidā tas viss tiek koordinēts? Eh, piemēram, mūsu federālajā zemē ir konsultīvais centrs, konsultīvais centrs biškopības jautājumos. Un jāsaka, ka biškopu vidējais vecums gan ir diezgan uh, liels pie mums, uh, vajadzētu vairāk piesaistīt jaunus uh, cilvēkus un vajadzētu paplašināt sadarbību ar lauksaimniekiem. Tiešām sniegšo informāciju, uh, ka jebkura, uh, teiksim, izsmidzināšana mm, kaut kādā veidā ietekmē uh, biškopību. Lūk, sadarbība ir ārkārtīgi svarīgi, un šīs te tīklošanās visas Eiropas mērogā ir ļoti svarīgi. Pan posel Glezus, one minute, only one minute. Glezus kungs, vienu minūtu lūdzu. Έχω τη γνώμη ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Varbūt eh, paraugoties uz dažādām bišaudzētāju kategorijām, tātad uh, ir tāda biškopi, kuriem tas ir maizes darbs, bet ir arī tādi, kuri to dara papildus savam maizes darbam, un eh, tas viņiem ir vai nu hobijs, vai nu papildus. Eh, tātad eh, atvainojas otrā kategorija ir tāda, kuri ar biškopību nodarbojas vēl papildus lauksaimnieciskajai darbībai, un trešā kategorija ir tieši um, tādi, kas ar biškopību nodarbojas vaļasprieka dēļ. E, visa šīs trīs grupas lielā mērā atšķirās. Un mans jautājums, vai mums ir nepieciešama skola, profesionālā izglītošana katrā dalību valstī, lai uh, izglītotu un apmācītu jaunos biškopjus? Un šo jautājumu vēlējos jums uzdot. Prieksēdētājs. Dolfaman kungs lūdzu. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Also, eh... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Nu, runājot par biškopības nākotni un uh, to, ka mm, fakts, ka bišu populācija sarūk un runājot par profesionāliem biškopiem, uh, Eh, nu, ir ļoti daudz eh, biškopju, kas piekop šo eh, amatu kā hobiju, bet daudz to dara ļoti profesionālā līmenī, un tāpēc jautājums ir, kā vislabāk apmācīt abas biškopju grupas, gan tie, kas to dara veids kā hobijas, gan tie, kas dara to profesionāli. Manā reģionā ļoti daudz cilvēku to dara savā brīvajā laikā, bet daudz no viņiem var kalpot par īstu biškopju uh, piemēru un ir jāpalielina, jāuzlabo apmācība abām grupām un nevienmēr uh, profesionāļi ir tas atskaites punkts, tā kā mēs visi no tā varam mācīties. Peterls kungs, vienu minūtu lūdzu, jūs jau runājāt. Paldies, paldies par man piešķirto papildus minūti kolēģi, paldies par prezentācijām. Katru gadu zaudēt 30% no bišu populācijas skaitļi ir milzīgi, un eh, biškopju asociācijām tie ir lieli skaitļi. Tas nozīmē, ka bites, veselīgas bites nespēja izdzīvot neveselīgos apstākļos. To arī mums vajadzētu saprast no šiem samazināšanās skaitļiem. Protams, ka mēs vēlamies redzēt eh, tādus biškopjus, eh, kuri zin, ko viņi dara. Visiem biškopiem ir jāzina, ko viņi dara, tiem ir jābūt eh, izglītībai un neatkarīgi no tā, vai viņi ar biškopību nodarbojās kā ar galveno ieņēmumu avotu, bet biškopību apmācība ir jābūt koordinētāja Eiropas līmenī, priekšsēdētājs. Bogovičs kungs sāka debatas, un jūs arī būsiet pēdējais runātājs. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Arī es vēlētos pateikties ikvienam, kurš šodien izteicās debatēs par biškopību. Un eh, vēlētos vēlreiz uzsvērt to, cik svarīgi ir bišu nozīme mūsu dzīvēm Slovēnijas biškopi nav ieradušies Eiropas parlamentā, lai prasītu naudu. Nē, mēs prasam, lai tiktu izveidots likumdošanas ietvers veselīgai videi. Tad mēs varēsim strādāt un darboties. Un es domāju, ka mums ir jāatbalsta Slovēnijas biškopju ideja ieviesta pasaules bišu dienu. Runājot par bitēm un ja bites būs veselas, tad vesela būs arī pasaule. Paldies, saka prieksēdētājs. Oui, merci, monsieur le président. Euh... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uh, Eh, kā kāds franču politiķis ir teicis, kad bites mirst, arī cilvēku dienas ir skaitītas, un es tādēļ pateicos par to, ka šodien ir organizētas debatas par biškopību, jo runa ir ne tikai par eh, prof, kādu ekonomikas nozari, bet par eh, daudz plašākām problēmām ir 10 tūkstoši biškopju, kas ir bankrotās, 500 tūkstoši saimju pazudušas, un e, jāsaka, ka šī nozare nesaņem nekādus, nekādu finansiālu atbalstu. Bite ir civilizācijas e, simbols un tas ir arī gudrības un sabiedrības organizācijas paraugs. Un es domāju, ka Eiropas Savienības institūcijām no bitēm būtu ko mācīties. Paldies! Tā ir tā, rzeczywiście. Paldies! Ļoti svarīga un ļoti interesanti jūs pēdējā eh, bija izteiktais. Direktora kungs, trīs minūtes lūdzu. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies uh, deputātiem par uzdotiem jautājumiem un centīšos uz tiem atbildēt. Pirmkārt, gribu teikt, ka biškopībā nav nekāda pretnostatījuma starp profesionāliem biškopiem un amatieriem. Abas Eh, šīs grupas patiesībā veido vienu kopīgu grupu, biškopjus viens otru ciena, jo vis, viņi visi viens no otra ir atkarīgi. Tad, tad ja ir jāveic steidzamības kārtā pasākumi, eh, tad šie pasākumi jāveic ir cilvēkiem, kam, eh, kas var tam veltīt 100% sava laika, un tātad šeit ir runa par profesionāliem bišskopiem. Es jau pieminēju, un šie, fak, eh, šie skaitļi ir eh, praktiski vienādi visā Eiropā, profesionāli biškopi ir tikai 3% no kopējā biškopi skaita. Protams, amatieriem arī ir. Uh, iespējas iegūt um, apmācību, ir biškopības skolas, uh, kur visas vietas ir aizpildītas. Tas liecina par to, ka cilvēkiem ir liela interese par biškopību, ka viņi vēlas saglabāt šo nozari. Un es atkārtoju jau iepriekš teikto, uh, nav nekas noniecinošs, jā, biškops sauc par amatieri, vienkārši tas ir uh, fakts, bet tā kā mums draud katastrofa, tad ir jārīkojas steidzami un tas jādara profesionāļiem, kā, kuru rīcībā ir daudz uh, višu saimju. Ir uh, nepieciešams rīkoties uh, visās valstīs Eiropā, katrai valstī ir nepieciešama sava bišu šķirne un uh, Um, no balstoties uz mūsu pieredzi, var teikt, ka Francijas dienvidos mums ir viena bišu šķirne, ko mēs uh, uh, neeksportējam uz Francijas ziemeļiem. Tas nozīmē, ka katrai valsti ir nepieciešama arī sava, sava suga, savs selekcijas darbs, un selekcijas uh, darbs attiecībā uz bišu mātēm ir ļoti svarīgs, jo bišu māte ir bišu saimes centrālais elements, un tādēļ ir jāpavairo bišu mātes gan profesionālās bišu saimniecībās, gan amatieru bišu saimniecībās. Bet, lai varētu veikt selekciju, ir nepieciešamas atbilstošas prasmes un kompetence. Un šis darbs ir nepieciešams, tas nāk par labu arī amatieriem. Un šobrīd arī lauksaimniekiem un biškopiem ir jāstrādā roku rokā, kad lauksaimnieks sapratīs, ka aputeksnēšana var nodrošināt 30% pieaugumu ražās, nu tad mēs tiešām varēsim sākt īstenot šos pasākumus. Tā tad jā. Jūs eh, mūs mēģināt pārliecināt un esam vienas prātas, ka eh, biškopi ir jāapmāca, lai viņi varētu darboties pēc iespējas profesionālāk. Tagad Simons Delso kundze. Jā, protams, es arī piekrītu, ka apmācība ir ļoti būtiska nozīme un tomēr tikpat svarīgi, un tāpēc arī Slovēnijas priekšlikumi man šķiet tik ļoti svarīgi. Tātad vienlīdz svarīgi ir apmācīt bērnus, jo tieši bērnos ir mūsu nākotne. Un viņiem ir jāsaprot, ka veselīgs dzīvesveids nodrošinās eh, līdzsvarotu nākotni. Es uzskatu, ka tieši šie ilgtspējīgie risinājumi ir vairāk jāatbalsta, un jo vairāk resursu tiks novirzīt šo pasākumu īstenošanai, jo labāk būs mūsu nākotne. Pilnībā piekrīt Petrls kungam, veselīga vide nāk par labu kā bitēm, tā arī mums Un eh, De Fresnes kungs jau pieminēja, ka tieši veselīga lauksaimniecības vide arī ir visražīgākā. Ja mums būs līdzsvars apkārtējā vidē, tad mums būs arī veselīga augļu un dārzeņu. Paldies, dāmas un kungi! Manuprāt, eh, mums bija ļoti aktuāls un jau sen sasāpējušās diskusijas, un nu, mēs esam tā kā izkristalizējuši, ko vajadzētu darīt tuvākā un arī tālākā nākotnē. Paldies visiem, kas piedalījās diskusijās, vēlētos pateikties arī Slovenijas ministrijas pārstāvjiem, jo tie ir lauksaimniecībai ļoti svarīgi jautājumi un videi arī. Tagad divas minūtes pārtraukums un es vēlētos, lai mēs pieņemtu rekomendācijas, kuras jūs saņēmāt otrdien vakarā pēc koordinatoru sēdes. Tās ir rakstiskās rekomendācijas, kuras mēs sagatavojām pēc koordinatoru sēdes. Ja nevienam nav nekas piebilstams vai iebilstams, tad uzskatīsim, ka šīs rekomendācijas ir pieņemtas. Tātad tas ir koordinatoru sēdes protokols otrdien. Tagad tehnisks pārtraukums divas minūtes, un tad turpināsim mūsu kopējo sēdi. Paldies! Two minutes break. Godātās dāmas un cienījamie kungi, sāksim mūsu kopējo sanāksmi, jo mums ir ļoti piesātināta darba kārtība. Un es, kā lauksaimniecības un lauka attīstības komitejas priekšsēdētājs, vēlētos no sirds sveikt ar Būkundzi, kas ir vidas sabiedrības veselības un pārtiks nekaitīguma komiteja. Uh, Eh, komitejas pārstāvi. Viņa eh, pārstāv Lavijas kungu, kurš nevarēja šeit ierasties. Vēlētos šeit sveikt arī pilnīgi visus eh, deputātus. Ir pieejams tulkojums 22 valodās, tātad visās izņemot igauņu. Un, protams, mūsu sēde tiek arī straumēta tīmeklī. Dāmas un kungi, Mēs runāsim par lauksaimniecības vajadzībām turēt un pavērot lielopu cūku, aitu kazu un zirgu dzimtas dzīvnieku klonēšanu. Agri un NV komitejas eh, sadarbojas pie šā ziņojuma izstrādāšanas, tātad tas ir 55. reglamenta panta ietvaros, divas komitejas var sagatavot kopīgu ziņojumu. Un jau pagājušajā gadā parlaments sagatavoja savu paziņojumu par klonētajiem dzīvniekiem, un jau šajā priekšlikumā parlaments uh, tā ieskicēja savas ide, idejas, un e, mēs ar šodienas e, kopīgo sanāksmi vēlamies pieslīpēt e, Eiropā izmantoto klonēšanu, kādā veidā nodrošināt embriju klonēšanu, dzīvu dzīvnieku klonēšanu, kā tas ietekmē piena produktu un gaļas izstrādājumu tirgu un tā tālāk un tā joprojām. Kolēģi, mēs eh, varbūt labāk, tātad es došu vārdu referentiem un detaļās neiedziļināšos, jo šobrīd Eiropas Savienībā mēs neizmantojam klonēšanu pavā, turēšanai un pavairošanai, bet eh, Austrālijā, Argentīnā, Brazīlijā tas tiek darīts, piemēram, lai ļoti augstas eh, vaislas materiālu varētu pavairot un ar tradicionālajām pavairošanas tehnikām un audzēšanas tehnikām to izdarīt nevar. Kā jau teicu, sāksim diskusijas nekavējoties, jo darba mums ir daudz, un tagad vēlētos jūs informēt, ka abas komitejas ir izvēlējušās sagatavot savus ziņojumus, savus atzinumus par jūrī komitejas eh, ziņojumu, bet par to runāsim vēlāk. Šodien Somas kundze un Sargī kungs, kas ir līdzreferenti, mūs iepazīstinās ar savu sagazi, sagatavoto ziņojumu. Un tagad Mojas kundze, lūdzu, pirmā runātā. Gentili kolēģi, vi ringrazio. Cienējamie kolēģi, Liels paldies! Un paldies, ka uzaicinājāt mani šodien, lai mēs varam izskatīt eh, šo tiesību aktu attiecībā uz dzīvnieku klonēšanu, eh, pavairošanas nolūkiem. Sākotnēji tā bija iecerēta kā direktīva, pēc tam tā kļuva par regulu, jo tā ir stingrāka un tieši piemērojama dalību valstīs. Tiesību aktā un grozījumos mēs esam cenšies ievērot vissvarīgākos principus - dzīvnieku labturību, dzīvnieku veselību, patērētāju aizsardzību, patērētāju tiesības uz informāciju, uh, par uh, pārtikas kvalitāti. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Šī nozara vispār uh, ekonomikā ir ļoti svarīga, tā ir svarīga lauksaimniecības nozara. Vairākas trešās valstis aktīvi izmanto klonēšanu - ASV, Kanāda, Ķīna. Un eh, mēs esam sārunu procesā, piemēram, par transatlantisko tirdzniecības nolīgumu ar ASV. Un Tieši šajā kontekstā ir ļoti rūpīgi jāvēro notikuma attīstība, jo plašāka tirniecība nozīmēs to, ka arvien biežāk uz mūsu šķīviem mēs ieraudzīsim lietas, kurām klāt būtu jābūt attiecīgam marķējumam. Īpaši, ja mēs runājam par jaunajiem pārtikas produktiem, uh, par kur izcelsmes nav nekādas jēgas. 2010. gadā Eirobarometrs veica aptauju par iespēju noskaidrot sabiedrības viedokli par to, kāda ir sabiedrības attieksme pret klonētu dzīvnieku gaļas un citu produktu nonākšanu mūsu uzturā. Un lielākā daļa aptaujā to izteicās pret. Eiropas teritorijā uh, tas ir aizliegts, bet tad, kad mēs runājam par importētu materiālu, par pavairošanas eh, materiālu, par um, produktiem, kas ir izmantojami pārtikā, šeit ir jābūt aizliegumam. Pirms eh, mēs vēl nezinām, kādi ilgtermiņā, kādu ietekmi ilgtermiņā šo produktu lietošana var atstāt uz cilvēku veselību. Eh, tas tādā pašā mērā attiecas arī uz ģenētiski modificētajiem m, mm, produktiem. Ja mēs runājam par dzīvnieku labturību, tad uh, dzīvnieks tagad tiek uzskatīts par. Contratto più di una criticità sulla tecnica del clonaggio. La maggior parte par uh, sajūtošu būtni, un šis princips ir iestrādāts tiesību aktos. Uh, caurmārā attiecībā uz i, uh, novērtējums tam, kā uh, dzīvnieki kas ietekmē vai dzīvnieku veselību ietekmē klonēšana, nu, rezultāti ir diezgan negatīvi, jo šie dzīvnieki parasti izjūt uh, ir pakļauti dažādām saslimšanām, patoloģijām un izjūt lielu stresu. Ja mēs runājam par zivīm un putnu gaļu, eh, trešās valstīs diezgan plaši tiek izmantot klonēšanas tehnoloģijas eh, šo pārtikas eh, produktu ražošanā un gal galā gandrīz visi ēd zīvis un putnu gaļu Eiropā, tā kā pastāv ļoti liels risks, ka šādi produkti varētu nonākt mūsu uh, pārtikas grozos. Daži testi, piemēram, pierāda, uh, bu, Jāsaka, ka testi, kas līdz šim ir be, e, veikti, nevar tikt uzskatīti par pārliecinošu pierādījumu, jo ļoti bieži šie te, e, testi ir veikti ļoti īsu piem, laiku, piemēram, četras nedēļas, un tas neko nepierāda. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nākošā runātāja. Mīmērs kundze. Jā, nu, kolēģi jau visu ļoti skaisti tikko izklāstīja. Un šis eh, parlamenta sasaukums un eh, iepriekšējais sasaukums ļoti kritiski ir bijis noskaņot pret eh, kolonētiem produktiem. Mūsu pilsoņi to nevēlas, lielākā daļa pilsoņu to nevēlas. Un tādēļ es biju ļoti iepriecināta redzēt un dzirdēt mūsu ēnu referents sanāksmē par šo tēmu, ka visu politisko grupu uh, pārstāvi ir viensprāts par šo jautājumu. Un cerams, ka uh, tam pievienosies arī pārējie uh, parlamenta deputāti. Jāsaka, ka klons ir tāda, tāds dzīvnieks, kas, eh, tāds organisms, kas īsti nefunkcionē. Un šī tehnika īsti labi tomēr nedarbojas, lai gan tā ir sākt piemērot jau pirms 10-12 gadiem. Uh, reprodu produktivitāte ir minimā, minimāla un ņemot vērā dzīvnieku ciešanas, eh, piemēram, to apmēru, šo jautājumu īstas atbildes nav. Un mūsu parlaments vienmēr ir eh, aizstāvējis patērētāju tiesības. Un ja patērētājs kaut ko nevēlas, panākumi ir eh, nepārliecinoši, uh, Tādā gadījumā mums vajadzētu pilnīgi skaidri un noteikti klonētus dzīvniekus un to produktus aizliegt Eiropas Savienībā. Un uh, tieši tā referenti jau sacīja, ka mēs eh, izmantojam dzīvniekus un dzīvnieku uh, produktus un uh, gal galā tas attiec ne tikai uz cūkām, aitām, kazām, bet kā mēs dzirdējām arī uz putniem un zivīm, kur eh, tiek eh, izmantot šīs tehnoloģijas Un, eh, jā, varbūt vajadzētu izdarīt izņēmumu kaut kādiem eh, īpašiem gadījumiem, piemēram, lai saglabātu kaut kādas izzūdošas eh, sugas, bet kas attiecas uz pārtikai domātiem dzīvniekiem, tur vajadzētu izslēgt šādu uh, tehniku izmantošanu, īpaši, ja mēs nezinām, uh, kāda um, ir ilgtermiņā ietekme. Uh, uz cilvēku organismu un uz arī pašiem, pašiem šiem te klonētajiem dzīvniekiem un viņu labklājību un labturību. Un tieši tādēļ mēs arī strādājam pie attiecīgi tiesību akta. Un ļoti labi, ka tā būs regula, jo tā vienlād, vienlīdzīgi attieksies uz pilnīgi visām dalībvalstīm un nebūs šeit vietas nekādām interpretācijām. Un es tādēļ lūgtu un aicinātu kolīdzi kolēģis atbalstīt eh, šo te tiesību aktu. Un ir diezgan liela eh, mūsu parlamentā. Mm, savukārt eh, ministru vidū šī vienotība nav tik ļoti izteikta, bet es vēlētos pateikties referentai un nepacietību gaidu mūsu tālāko sadarbību. Paldies! Dziękuję za prezentację. Paldies eh, par eh, šo komentāru un eh, par to, ka prezentējāt šo te kopējo apvienoto ziņojumu, kurš pauž kopējus parlamenta nostāju un kopīgu viedokli. Tagad vēlētos dot vārdu ēnu referentiem divi ar pus līdz eh, trīs minūtes katram. Ļoti daudz cilvēku ir pieteikšies runāt un tādēļ lūdzu eh, centīsimies ievērot laiku. Eh, Ajūzo kundze. Muchas gracias, señor presidente. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu tam, kas šeit tikko izskanēja Būtībā es varu piekrist arī apgalvojumam, ka patērētāji un šī parlamenta deputāti nevēlas redzēt klonētus dzīvniekus Eiropas Savienībā. Tas ir vairākuma viedoklis, un es to pieņemu. Bet eh, tā pašā laikā ir jāatzīst, ka tā ir tehnoloģija, kas ļauj uzlabot uh, dzīvnieku pavairošanu, un e, tā savā ziņā ir līdzīga mākslīgajai apsāklošanai, kas tiek izmantota e, jau e, pietiekami ilgi. Ja mēs to vienkārši aizlieksim, tad ir jāatzīst, ka mēs to aizliedzam ne jau no pārtikas drošuma viedokļa, jo visi pētījumi pierāda, ka tas, eh, nu, nav pierādīts, ka tas būtu kaitīgs pārtikai. Eh, mēs to darām politiski iemeslu dēļ. Nu, ja mēs to gribam aizliegt, aizliedzam, bet nevajag eh, aiz matiem pievilkt argumentus, cenšoties attaisnot, kādēļ šis aizliegums ir um, spēkā. Ja ir attiecīgs marķējums, ja ir izsakojamība, uh, arī trešajā, ceturtajā paudzē, uh, dzīvniekiem, kas iegūti, izmantojot šīs tehnoloģijas, tad process ir eh, pārskatāms, izsekojams. Jā, protams, kā var būt krāpšana, nu, to neviens nevar noli, eh, izslēgt, bet eh, nevajag izmantot nepareizos argumentus tam, kādēļ mēs vēlamies noteikt aizliegumu. Ko es domāju? Es domāju, ir sava, tas ir sava veida uzbrukums eh, ražošanai. Aizliegums eh, importam no trešajām valstīm, mēs reizēm importējam ļoti labus produktus un nebūtu pareizi tos aizliegt. Paldies! Eh, un paldies, ka ievērojāt sev atvēlēto stāšanās laiku. Sārbūkundze. Paldies! Vispirms vēlētos pateikties līdz referentiem eh, par darbu pie šī ziņojuma. Izpētījumi rāda, ka mūsu pilsoņi negrib redzēt klonēt dzīvnieku izmantošanu pārtikā, un tādēļ ir tikai e, saprātīgi aizliegt to Eiropas Savienībā. Kā arī aizliegt e, eh, klonēt dzīvnieku izcelsmes produktus. Es vēlēs izteikt dažus komentārus konkrēti par ziņojumu. Vispirms atbalstu lēmumu mm, mm, apvienot šīs te divas direktīvas un izveidot vienu regulu. Tas ļaus eh, katru likumdošanas aspektu, eh, kas ir iekļauts eh, šeit kontrolēt, pakļaujot parlamentu kontrolēji. Pēc tam e, īstenošana būs konsekventa visās dalībvalstīs. Neskatoties uz to kavēšanos, kas ir notikusi šīs e, regulas pieņemšanā. Runājot par sporta dzīvniekiem vai līdzīgu aktivitāšu, uh, jeb dzīvnieku izmantošu līdzīgām aktivitātēm. Nu, nezinu, kā tas ir, ja mēs aizliedzam izmantot dzīvniekus pārtikā, bet eh, atļaujam eh, klonēšanu, eh, klonēt dzīvnieku izmantošanu sportā. Ja mēs aizliedzam steroīdu izmantošanu sporta dzīvniekiem, kāpēc mums jāatļauj klonēti dzīvnieki? un mēs pieņēmām jauno pārtiks produktu direktīvu 2011. gadā, par to es tagad nerunāšu, bet es atbalstu arī pārskata klauzulu, un uh, to, ka uh, tiks regulāri uzraudzīta kāda sabiedrības attieksme pret klonēšanu. Tā kā galvenais ir eh, paust mūsu pilsoņu intereses. Paldies! Liels paldies! Un tagad nākamā runātāja. Aguera Garcijas kundze. Jā, paldies. Paldies par paveikto darbu. Vēlējos atzīmēt, ka šī te regula man šķiet vislabākais instruments, lai regulētu jautājumus, kas ir saistīti ar klonēšanu lauksaimniecības dzīvniekiem. Un ir labi, ka ir regula, kas Eh, dos pietiekoši lielu uh, likumdošanas kapacitāti dalību valstīm. Nu, nedaudz esmu samulsusi par aptvērumu. Eh, es atbalstu lēmumu apvienot divus direktīvu priekšlikumus vienā regulā, mm, bet par, par, par īsto attieksmi man nedaudz ir šaubas. Aizliegums, kur mēs vēlamies uzlikt balstās uz dzīvnieku labturības eh, principiem, jo klonēšana rada dzīvniekiem ciešanas, un tieši balstoties uz to, mums eh, vajadzētu eh, kā izējas punktu izmantot tieši šo argumentu, lai pieņemtu to vai citu lēmumu par kaut kā aizliekšanu vai atļaušanu. Es, protams, saprotu, ka nākotnē šī tehnika var uzlaboties un uh, dzīvnieku labturības apstākļi var uzlaboties klonēšanas procesā, bet pagaidām mēs nezinām, kādā veidā nākotnē šī tehnoloģija attīstīsies. Cik tā tas attiec uz mums, tieši ciešanas, kas tiek sagādāts dzīvniekiem, ir vissliktākais, un tā ir lieta, ko mēs nevaram pieļaut. Uh, kā komisija piedāvā, mums ir jāatstāja durvis vaļā tehnoloģija attīstībai un jāatstāja durvis vaļā iespējām izmaiņām nākotnē. Tālāk par īpašu dzīvnieku šķīriņu un sugu noteikšanu. Uh, Nu, nav, nebūtu saprātīgi, ja mēs atļaujam klonēt kaut kādas vienas uh, sugas, bet ne, izslēdzam citu sugu klonēšanu. Ja nu aizliedzam, tad aizliedzam visu. Tā kā šeit atsauce uz specifiskām sugām un šķirnēm nebūtu vietā. Bet varbūt, ka te ir nepieciešamas tālākas konsultācijas ar zinātniekiem, jo uh, es arī uzskata, ka ir jāturpina sekot zinātnisko pētījumu attīstībai. Kas attiec uz izsakojamību, izsakojamības sistēma ir uh, pietiekoši laba, bet vienīgā problēma ir tāda, ka uh, e, klonēt dzīvnieku var uh, izsekot tikai caur datu datu bāzi, eh, reģistrācijas datu bāzi, kas būs atkarīga no trešās valsts, no kuras dzīvnieks eh, vai tā produkts ir importēts. Un eh, tā kā šis aizliegums būs pagaidu pēc sava rakstura, tad es nepiekrītu uh, risinājumam, kāds te tiek piedāvāts klonētu dzīvnieku pēctečiem. Nu, tas var radīt grūtības ģenētiskā materiāla ieguvēja uh, pavairošanas nolūkiem. Paldies! Paldies! Vai uh, kāds var pārstāvēt Nikolsonu vai Vojčehovska kungus, vai ir kāds, kas viņus aizvieto. Nav tāda gadījumā Millers kundze. Jā, paldies. E, referenti mūs jau iepazīstināja ar e, referentu un ar ziņojumu un aprakstīja e, sabiedrības viedokli. Un arī Vācijā tiek apsveikta klonētu dzīvnieku un produktu aizliekšana un uh, skaidra marķēšana. Taču jāsaka, ka vēlns vienmēr slēpjas detaļās, un būtībā ir ļoti grūti izveidot tādu kontroles sistēmu un pēc tam to uzraudzīt, jo fiziski grūti būs atšķirt šo te sākotnējo dzīvnieku no, vai izējas materiālu no klona. Tomēr mēs domājam, ka komisijas priekšlikums ir gana labi līdzsvarots un mūsu prāt runājot par īstenošanu, kontrolas sistēma būs vislielākā problēma un eh, priekšlikumā nav atbildēts uz jautājumu arī par to, kādā veidā tas ietekmēs eh, sarunas par tītipu. Ja mēs iestrādājam vai noregulējam izsakojamības eh, principus un marķēšanas principus, nu tas faktiski aptur importu, uh, ja mums ienāk, piemēram, produkcija, uz eh, kuras nav skaidra marķējuma. Tātad, ja mēs aizliedzam Eiropā klonēšanu, bet mēs vēlamies eh, no otras puses ieviest attiec, attiecīgu marķējumu, tad vajadzētu kaut kādu praksē eh, realizējumu, risinājumu, kas dzīvē pēc tam ir īstenojums. Mums tas ir pats svarīgākais. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs, saka Federlē kungs, pilnībā piekrīt Milleras kundzes tikko teiktajām. Es uzskatu, ka mums ir jāparaugās uz to ziņojumu. Tas ir pārāk tālu aizajoši. Komisija, balstoties uz zinātniskajiem pētījumiem, sagatavojas ļoti labu ziņojumu, un patiesībā es priecājos, ka sociāla demokrātu partija arī ir gatava uh, izskatīt uh, tos negatīvos efektus, ko klonēšana rada gan ekonomiskajai attīstībai, gan arī dzīvnieku labturībai. Bet es domāju, ka mēs nevaram iebāzt kā strauts galvas miltīs un pateikt uz nākotni neskatīsimies. Vēlētos atgādināt, ka Leonardo da Vinci vēlējās izveidot eh, helikopteru un ja viņam kāds būtu teicis, e, ka nē, tu to nevari, tad mums vispār iespējams nebūtu bijis šobrīd arī helikopters. Un tas pats attiecās arī uz mūsu parlamentu. Mums ir jābūt intelektuāri viediem un jāpaskatās, e, ja tehnikas uzlabojās, tad e, mēs arī varēsim un varam lidot. Un iespējams, ka tad arī dzīvnieki necietīs no klonēšanas. Tātad, es uzskatu, ka šai, šim aizliegumam ir jābūt tikai uz pagaidu laiku. Es uzskatu, ka šis ziņojums iet arī pārāk tālu runājot par dažādām dzīvnieku sugām. Manuprāt, komisijas priekšlikums ir ļoti labi salīdzvarots, jo tajā jau ir atrunāts, ko darīt ar dažādām dzīvnieku sugām gaļas pārstrādē. Uh, Tagad par marķējumu. Es domāju, ka um, abas referentes iet pārāk tālu un par pēcnācējiem. Vai jūs ziniet, cik daudz ģenētiskais materiāls šobrīd ir ienācis Eiropā, kur tiek atļauta klonēšana un šajās valstīs nekāda izsakojamība nav iespējama. Kā jau Millers kundze teica, tad tas eh, ar daudzām valstīm sakropļos tirgu lauksaimniecības produktu ieviešanā. Es domāju, ka mēs runājot par šiem ziņojumiem, mums ir jābūt godīgiem un jāpasaka viss, ko mēs domājam. Mēs baidamies no jaunajām tehnoloģijām lauksaimniecībā un lopkopībām. Tas ir galvenais arguments par izsakojamību. Es zinu, ka ir ārkārtīgi daudz ģenētiskais materiāls, kas Eiropā ienāk no dažādām valstīm un ietekmē piena saimniecība. Ir ļoti daudz piena govis, kuru, kuras ir cēlušās no klonētiem vēršiem pavisam citās valstīs. Tātad klonēšana mums jau ir ienāk. Dziękuję, pan poseł Ek. Eka kungs lūdzu. No, okej. Okay. No, no, no, now shadow, pan, pan poseł Ek. Eka kungs. Ja, ich möchte mich äh, bei den Berichterstattern. Vēlos pateikties referentiem. Nu, viņi ir sagatavojuši ļoti informatīvu dokumentu. Es gribētu apsveikt šo soli, jo mēs uh, zinām, ka visur Eiropā valda bažas, bailes, nu nezinu, pamatots vai nē. Ne Mums ir vienkārši jāpieņem patērētāju vēlmes. Viņi nevēlas redzēt uz sev šķīvja pārtiku, kas iegūta no klonētiem dzīvniekiem, ko es konstatēju, kas ir negatīvs, un šie citi runātāji arī to pieminēja par to, ka ir šāda iespēja paredzēta nākotnē, nu, runājot par, par Leonardo da Vinci un helikopteru izgudrošanu. Šeit jau nav runa par izgudrošanu, šeit ir runa par dzīvniekiem un to spīdzināšanu un es iestājos par patērētāju interesēm un par dzīvnieku interesēm, un cerams, ka ar šo dokumentu mēs panāksim kaut ko pozitīvu. Bovē kungam vārds. Jā, priekšsēdētāji kungs, paldies par to, ka devāt man vārdu. Gribu pateikties Zomērs kundzei un Mājas kundzei par izcilo veikumu. Manuprāt, tas kas notiek šai jautājumā, būtu jā, jādara arī citos jautājumos, jādara tas biežāk, jāuzklausa Eiropas pilsoņu vēlmes, un es domāju, ka parlamentām būtu jāmācās no šā piemēra. Nu, uh, uh, Eh, labi, ka jūs neiekrītāt šajos komisijas lamatās, ka direktīva tiek aizstāta ar uh, regulu, pēc formas tas ir pozitīvi. Es domāju, ka visi šie elementi ir ņemti vērā. No vienas puses dzīvnieku labturības jautājums, tad bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, jo šie uh, dzīvnieki tāpat ir uh, saistīti ar Uh, automātisku patentu uzspiešanu dzīviem dzīvniekiem, un turklāt tas viss vēl sasaucas ar hormonu un cit, izmantošanu un citām metodēm. Tālāk uh, ir jārunā arī par klonētu dzīvnieku dzīvnieku pēcteču aizliekšanu. Te jau importētājiem būtu jāpierāda, ka, ka tie nav klonētu dzīvnieku pēcteči, nevis komisijai būtu kaut kas šeit jāpierāda. Importētājiem jānodrošina izsekojamība. Un būtībā tirzniecība jau ir kaut kas uh, Eh, iet tālāk par dzīvnieku veselību un eh, patērētāju kolektīvām interesēm, un tādēļ šeit būtu jānosaka zinām ierobežojumi. Šī attīstība ir pozitīva, darbs būtu jāturpina, un es pateicos par to, kas jau ir izdarīts. Paldies! Bar, batstas. Uh, eh, jā, kā Bovē kungs jau to nu pat norādīja, šis ir izcils ziņojums, vēlos pateikties abām referentēm. Zaļie uh, atbalsta eh, referentu pieju, ir tiešām labi izvēlēties citu tiesisko pamatu un pāriet no divām direktīvām uz vienu regulu. Šeit ir panākts labs līdzsvars šeit dokumenta pilsoņu patērētāju bāžas par pārtikas drošību un veselību ir jāņem vērā. Eiropas komisijas loma šeit ir diezgan dīvaina šai strīdā. Un, ja mēs paskatāmies, kas ir noticis kopš 2008. gada. Mm, komisija nav nopietni uzklausījusi parlamenta viedokli, jo komisija pakļāvās tirzniecības uh, komisāra Degukta spiedienam. Un tagad uh, referenti komisijai piedāvā uh, risinājumu tam, kā uzlabot šos tiesību aktus. Priekšsēdētājs, jā. Mm, ir ļoti labi, ka mēs visi šeit runājam vienā balsī un uzklausām arī sabiedrības domas un tās atspoguļojam. Tā kā Marko Fronte nav zālē, tad sāksim diskusijas un vārds deputātei Šājerai. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, esmu vienreiz teikusi, jā, bet tagad mūsu premjerministrs ir Ķīnā un viņš ir nofotografēts uh, pie klonētām cūkām, un tā ir taisnība. Tas nav joks, un es gribētu uzdot dažus kritiskus jautājumus Zamers kundzei vai mēs tiešām saprotam, ko mēs šeit sakām, un vai otrkārt jūs nedomājat, ka tas, um, ka mēs sāksim atpalikt no citiem konkurentiem, un pēdējais šis mārķējums par trešo, ceturto paudz, ko tas īsti nozīmē? Uh, nozīmē piena lopkopībai. Jūs varētu paskaidrot, un kā tas ir skatāms TTIP kontekstā. Un vēl viens jautājums. Vai nav tā, ka šobrīd uh, Eiropā tiek ražot pārtiks produkti, izmantojot izēvielas, kas ir gūtas no klonētiem dzīvniekiem ārpus Eiropas Savienības. Tagad Ferā kungs, paldies priekšsēdētāji Ferāna kungs. No vienas puses lielākā daļa lopkopju un Eiropas patērētāji iebilst pret klonēšanu, bet tāpat laikā Eiropa piedzīvo tādu krīzi, ko pašreizējā KLP reforma nespēja atrisināt. Priekšstādātāji, kādēļ diskutēt tik um, uh, sīvi par jautājumu, par ko valda vienprātība, kāpēc neaizliegt vienkārši klonēšanu uz visiem laikiem un nepievērsties reālām problēmām. Jūs eh, daudz no mums zina atbildes uz šiem jautājumiem, bet baidās tās pateikt. Un uh, tagad tiek. Uh, Uh, izveidot, uh, darīt centieni, lai Eiropas likumdošana pielīdzinātu ASV likumdošanai par spīti uh, patērētāju interesēm. Un mums vajag beidzot uh, pārtraukt to, ka pret mums izturās kā pret paklausīgiem skolniekiem šeit uh, Eiropas parlamentā un ka pilsoņiem uzspiež to, ko viņi nevēlas, tad drīz pilsoņi arī negribēs šādu Eiropas Savienību vairs paciest. Paldies! Kostinger kungam dzēja vārds. Paldies, priekšsēdētāji, pateicos referentiem par izcilo darbu. Un es domāju, ka mums bija šeit ļoti labs pamats uh, darbam, balstoties uz ekspertu atzinumiem, bet ir ļoti tomēr liels problēmas vēl ar izcīnību izsekojamību attiecībā uz eh, klonētu dzīvnieku pēctečiem. Eiropā mums nav nepieciešama klonēta dzīvnieka, mums ir citas dzīvnieku selekcijas metodas, kas ir ļoti labas, un eh, mēs varam eh, gūt panākums ar to izmantošanu, un tādēļ ir jāaizliedz klonēšana, un mēs nedrīkstam pieļaut nacionālu fragmentāciju šajā jomā. Un tādā gadījumā arī Eiropas Savienībai var pierakstīt vainu. Un es norādu arī uz to, ka ir nepieciešams nodrošināt nodrošināt izsekojamību un piedāvātais komisijas īstenošanas akts man liekas ļoti problemātisks, ne jau birokrātija šos jautājumus atrisinās. Un es nedomāju, ka būtu saprātīgi komisijai eh, dot tiesības pieņemt deleģētus aktus. Un es atbalstu pilnībā uh, šo dokumentu, un Eiropai ir jānodrošina sava ticamība, jāgarantē kvalitatīva pārtika, un nedrīkst pieļaut šādu tehnoloģiju izmantošanu pārtikas ražošanā. Tagad vārds Hauslinga kungam. Jā, gribu pateikties un uzslavēt abas eh, referentes par šo eh, zin, ziņojumu, un šeit ir runa nevis par vienkārši apšaubāmu dzīvnieku pavērošanas metodu, bet par ētiskiem jautājumiem, un uh, runa ir arī par uh, dzīvnieku labturību. Un uh, ir jāatceras arī tas, ka daudzi klonēti dzīvnieki ir uh, vispār uh, neizdzīvo un ka tā nav nekāda dzīvnieku pavairošanas metoda pēc būtības. Un mums ir arī jāatbalsta dzīvnieku pavairošana normālām metodēm, un būtībā šis klonēšanas jautājums saistās ar monopoliem un lieliem uzņēmiem, jo mazās saimniecībās tas nav iespējams, un Eiropā tas mums nav nepieciešams, un mēs to nevēlamies, kā kolēģi Kestlingers norādīja. Tāpat ir svarīgi uh, uh, nodrošināt marķējumu otrās paudzes kloniem, un tas ir izdarāms. Nu, komisija runā, ka tas ir ļoti sarežģīti, it kā, bet patiesībā tā ir vienkārši piekāpšanās Amerikas lobiju priekšā. Un TTIP eh, gadījumā Eiropas komisija vēlas izvairīties no Eiropas noteikumu pastiprināšanas un mēs uh, nedrīkstam pieļaut kārt TTIP palīdzību mums tiek uzspiest tādi modeļi Eiropā, ko mēs nevēlamies, un ir jānodrošina arī uh, marķējums. Melio, Melio, Pani poseł Melior, przepraszam. Melio kungam vārds. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kundzei, es atvainu. Es arī Millers kundze runu Meliors kontrunā. Tātad es pateicos arī um, mūsu abām referentēm. Un mēs visās frakt, politiskās grupās vienprātīgi atbalstam aizliegumu uh, dzīvnieku klonēšanu, um, tātad aizliegt klonēšanu Eiropā. Un es uh, minēšu divas problēmas attiecībā uz uh, marķējumu. Tātad par īstās direktīvu šeit nav nekādu uh, pasaules mēroga standārtu un uh, uh tad ir skaidri būtu jānorāda, vai tas ir F1, F2 vai F3 paudz klonētiem dzīvniekiem. Un tālāk uh, uh par um, produktiem, kas iegūti no klonētiem dzīvniekiem, tas skar mūsu tirzniecības politiku, tas skar mūsu iekšējo tirgu. Nebūs jau tik vienkārši, ka mēs pieņemsim uh, direktīvu un visu aizliegsim, un Eiropā vairs uh, nebūs uh, pieejami klonētu dzīvnieku produkti. Uh, un uh, es skatos diezgan kritiski uz šo situāciju un, un vajadzētu aizliegt uh, klon, klonētus dzīvniekus Eiropā sešu gadu laikā šo no, aizliegumu noteikti. Paldies, tagad Andrijo kungs. Es vēlos pateikties uh, līdzreferentēm par viņu kopīgā darba augsto kvalitāti. Es arī uzskatu, ka ir būtiski, ka direktīva tiek aizstāta ar regulu. Un ir jāprecizē arī piedāvātās uh, normas, un ir īpaši jāuzsver reproduktīvā materiāla uh, izsekojamība, jānodrošina arī visu no pirmās uh, paudzes kloniem iegūto materiālu marķēšana. Jo pretējā gadījumā uh, visi šie pasākumi nebūs reāli īstenojami. He's absent? Yes. Pan, pani poseł Rys. Īsas kundze, paldies priekšsādātāji, tāpat kā iepriekšēja runātāji vēlos pateikties abām referentēm. Šis klonēšanas jautājums, un to mēs konstatējam, ir viens no dažiem ļoti sensitīviem, lai neteikt eksplozīviem jautājumiem, kā to uztver sabiedrība politiskā doma. Par to liecina eiro barometra pētījumi, uh, jo šīs metodes rada izraisa dzīvnieku ciešanas un Eiropas sabiedriskā doma nespēja tās atbalstīt. Bet, nu, te tāds neliels bemols. Es uh, Eh, runāju par situāciju, kāda tā ir šobrīd, bet man ir lielas cerības domājot par nākotni. Tā tad ir ētiski apsvērumi, ir nepieļaujama dzīvnieku mocīšana, ir arī sanitāri apsvērumi, bet man ir tagad jautājumi. Es pateicos par to, ka aptvēr, no aptvēruma ir izslēgti pētījumi, tas ir apsveicami, bet ievada uh, vārdos jūs teicāt, ka šīs metodas nedarbosies, bet kā to var teikt, man tomēr ir cerības, kas saistās ar nākotni, kā mums būs iespējams izstrādāt metodas, kas vairs nebūs problemātiskas. Un tagad es gribu atsaukties uz 2013. gada parlamenta rezolūciju Uh, šobrīd uh, Zamers kundze ierosina visu aizliegt klonēšanu un uh, šo dzīvnieku pēctečus, bet pirms diviem gadiem mūsu nostāja nebija tik re radikāla. Bija aizliegt šī metode kloni, bet nebija aizliegti klonētu dzīvnieku pēcteči. Es gribētu zināt, kādēļ jūs uzskatāt, ka šī nostāja ir jāpadara stingrāka. Uh, Un otrs jautājums komisijai, runājot par um, mārķējumu izsekojamību. Gribētu zināt, kādēļ komisija atkāpjas no savas nostājas 2000, salīdzinājumā ar 2010. gadu un vairs neierosina izsekojamību, kādēļ tas tā ir. Līzes kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāja. Atvainojos, ka biju izgājis no zāles. Tagad vēlos pateikties abām referentēm par ļoti skaidro prezentāciju šorīt. Es gribētu vēl piebilst divas lietas. Renāte Zomere ļoti skaidri norādīja, ka pastāv milzīgas problēmas saistībā ar uh, klonēšanas metodēm, ka tās rada ciešanas dzīvniekiem un uh, dzīvnieku saslimšanas. Uh, tagad ir uh, jautājums, kā tas viss attīstīsies, un uh, tā tad var teikt, ka ētisku apsvērumu dēļ uh, ir pamatot šīs metodas noliegt, bet var jau būt, ka desmit gadu laikā tiks panākt lieli uzlabojumi. Un uh, es gribu arī norādīt, ka viss, kas uh, attiecībā uz dzīvniekiem darbojas bez problēmām, tad tas tiek pēc tam piemērots cilvēkiem. Bet ja mēs iedojamies klonēšanu, tad cilvēku nākotni ir apdraudēta. Un ja mēs tagad pieļausim uh, Uh, dzīvnieku klonēšanu, tad mēs varam nonākt nākotnē arī pie cilvēku klonēšanas, un tādēļ mums ir jāierobežo šāda rīcība arī lauksaimniecībā. Vēl viens aspekts, par ko runāja Zomers kundze, tā tad uh, padomē padomē nav vienprātības, bet viena liela dalība valsts iestājas arī par to, ka tiek aizliegts uh, nākamās paaudzes uh, klonētiem dzīvniekiem, ka tās arī nedrīkst izmantot. Paldies, prieksēdētāja kungs. Cilvēciskas būtnes uzskata sevi par radības kroni, un es tomēr uzskatu, ka mums ir jāsaprot, ka tā nav. Mēs jau nevaram visu tikai radīt, veidot un būvēt, piemēram, lai viss tas dētu vairāk olas, tas ir pretdabiski. Tas ir gan pret dabīgo izlasi gan, gan arī citiem dabas likumiem. Tas attiecās arī uz govīm. Tās ražo pienu, lai pabarotu pelēnus, un ja mēs viņām liekam ražot miljonam tonu piena dienā, tad tas ir pretdabiski. Tā tad arī zinātnieku ieteikumi vai zinātnieku idejas ir jāparbauda zem lupa grupas, un mēs nedrīkstam aizmirst arī dzīvnieku ciešanas. Tātad runājot par dzīvnieku eh, selekciju un par eh, lopaudzēšanu, protams, eh, mēs varam runāt par to, kā tas tiek. Elnök úr, köszönöm a szót. Meg... Paldies! Saka nākamais runātājs Balso kungs. Abas referentes ir pilnībā vienotas savās domās, un tomēr es esmu ar skepsi pilns eh, raugoties uz to, kādai būtu jābūt likumdošanai. Klonētu augu izmantošanas likumdošana bija viens būtisks solis, un to es eh, apsveicu, un Pēc šā likuma pieņemšanas decembrī komisija sadarbībā ar padomi šās likumdošanas projektā iestrādāja veselu virkni izmaiņu. Es eh, esmu jauns deputāts un es eh, saprotu, ka šādas starpinstitucionālās sarunas bieži vien ir sarežģītas. Un tomēr manuprāt, tas eh, bija sava veida strupceļš, un tas parādījās arī balsojumā plenārsēdē. Es vēlētos, lai abas komitejas tomēr iestātos par patērētāju interesēm, un eh, mēs varam sagatavot labu likumu tikai tad, ja padome atkal neiestāsies tādās aizsargu pozīcijās, apgalvojot, ka parlaments nav izdarījis to vai citu. Tāpēc e, mums vajadzētu iestrādāt mūsu atziņas e, šajā likumā. Aņūku. Chairman, thank you. Uh, with... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vai šis jautājums par klonēšanu to diskutējot? Atcerēsimies, ka diez vai tas tiks izmantots plašos apjomos, jo tas nozīmē, ka mēs esam sasnieguši pašas augstumus un labāk vairs nekad nebūs. Vienmēr cilvēki ir gribējuši uzlabot lopu ģenētisko materiālu, un bieži vien tas, kas vienam liekas labs, un tad eh, kaut, tad kaut kur citur parādās eh, selekcionēts labāks lops, un iepriekšējais klons, ja vēlaties, eh, tiek aizmirsts. Tāpēc problēmas, kas ir saistīts ar klonēšanu, tad jāskatās, kāds būs arī klonēšanas ekonomiskais plus, un tas ir saistīts ar klonētu dzīvnieku augsto mirstību. Uh, Tā tad varbūt šeit varētu beigties tās debats man priekšā, jo man tas traucē runāt, saka runātājs. Protams, eh, tam visam ir pozitīvs iespējas. Iema, ie, iedomāsimies scenāriju, kas, piemēram, sākas eh, tālajos austrumos, eh, skar visus lopus, lopi mirst kā mušas, tātad kaut kur iedomāsimies, tātad lopi mirst kā mušas, bet iedomāsimies, ka tālajos austrumos eh, ir kāds lops, kuram ir iedzimta rezistence pret šo sērgu. Vai tad nevajadzētu šo lopu pavairot? Bet, eh, lai nebūtu tā, ka mēs Eiropā vai Lielbritānijā, kur eh, mēs jau esam dārgi maksājuši par Eiropas kļūdām, vai tiešām mēs vēlamies, lai visi lopi būtu klonēti? Nē, bet jebkurā gadījumā neatkarīgas eh, Lielbritānijas, eh, Lielbritānijas lielveikalos. Es eh, ceru, ka mums nebūs visi produkti tikai no klonētām izēvielām vien. Prieksēdētājs, paldies! Vēlētos jums darīt zināmu, ka Šeit mēs sveicam Bavārijas lauksaimnieks, kur šodien ir ieradušies mūsu vidū. Šos Bavārijas lauksaimnieks ir uzaicinājusi Millers kunde. Sirsnīgs veicināts šeit un paldies, ka esat ieradušies mūsu sēdē. Hoibuš kungs lūdzu. Herr Vorsitzender, ich möchte den Bericht. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos atbalstīt referentu Jā, dzirdēju, ka būs grūti radīt adekvātu uh, marķējumu, bet tas ir mūsu uh, uzdevums kā politiķiem ņemt vērā mūsu uh, pilsoņu vēlmes, mūsu vēlētāju vēlmes, un tā tas arī ir jādara. Un mums ir jāizdomā, kā uh, tikt galā ar, ar šo problēmu. Piemēram, 2010. gadā jau tika. Uh, piedāvāts tiesību akts attiecībā uz klonētiem dzīvniekiem. Mums, piemēram, ir tiesību akti par eh, nelegālu eh, koku materiālu importu, un tur eh, ir noteikti ieteikts normas, kā veikt šo marķējumu un kā izsekot to visu Tā kā ir jābūt vienkārši politiskai gribai. Ja mēs negribam uh, politiski, lai mums būtu klonēti dzīvnieki, tad mums politiski jāatrod atbilstoši uh, rīcinājumi. Un ja es dzirdu, kā piemēram tītipu noslēdzot ir jāievēro standarti un tā tālāk, Es gribētu teikt, eh, ka standarti ir eh, vispār eh, galvenais mērķis, un tagad mēs no visiem standartiem atteiksimies. Paldies! Paldies priekšstādātājiem, paldies arī kolēģiem par šo te priekšlikumu, par ziņojumu. Un Es pats esmu dzīvnieku audzētājs. Es īsti nesaprotu, kāpēc mums vispār ir vajadzīga šī te tehnika kolonēšana. Mums ir embriju pārstādīšana un citas uh, metodas, ko var izmantot, tā kā uh, tas, uh, manuprāt, viss ir lieks. 85 līdz 95 procenti embriju, kas tiek izmantoti, eh, nu, katrā ziņā mums ir diezgan liela vienpārtība par attiecīgu metožu izmantošanu un uh, par to, ka Eiropā uh, klonēšanas metoda kā pavarošanas metoda ir jāizliedz. Paldies. Haitamas, Haitamas kungs, eh, paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Es neatkārtošos, šeit jau daudz izskanēja, un tomēr vēlētos eh, jūs brīdināt, ka mēģinot salikt šajā ziņojumā visu, diez vai ir praktiski izpildāms. Uz papīra jau tas izskatās smuki, bet diez vai tas būs reāli. Piemēram, izmantojot spermu ar kur tiek apkā, ap, apaugļota e, govs un šīs spermas donors ir klonēts, tad patiesībā mums ir klonēta vērša atvase, teļš, es nezinu, vai ir klonēts vai nē, tad kā mēs to sauksim. E, un šis tad ir klonēta dzīvnieka atvases piens, kurš tiek sajaukts kopīgajā piena bundulī, un kā tad mēs to visu, visu varam izsakot, un kurš dzer pienu, un kuram rodās eh, piena molekulas klonētā daļa. Es nezinu, vai mums vajadzētu tam visam pieiet tik ļoti smagi prieksēdētājs. Paldies! Mēs esam pabeiguši diskusijas, un tagad eh, es eh, vēlētos dot vārdu komisijas pārkā, pārstāvim Fluēkungs. Lūdzu! Flua. Are you ready? Vai komisija ir gatava izteikties? Paldies, priekšsēdētāj kungs. Ar interesi uzklausīju šeit izskanējušos komentārus. Vispirms vēlētos pateikt ka mēs e, esam vienisprātis par e, klonēšanas tehnikas e, aizliegumu un kad arī tirgu neparādītos klonētu dzīvnieku produkti. Šajā ziņā komisija un parlaments ir vienisprātis. Mums ir varbūt E, citāds skatījums uz aizlieguma aptvērumu. Un e, parlamenta piedāvātais atšķirs no komisijas e, sākotnēji piedāvātā. Vispirms šī arī citu dzīvnieku sugu iekļaušana. Komisijas priekšlikumā mēs vērējāmies runāt tikai par tādiem dzīvniekiem, kuru klonēšana būtu tehniski iespējama un arī ekonomiski izdevīga. Tā tad uh, vistu un arī mm, vistu iekļaušana. Es nezinu, vai to vajadzētu šeit paredzēt un tāpēc mūsu sākotnējā priekšlikumā mēs to nepieminējām. Mūsu priekšlikumā mēs nesam iekļāvuši arī e, olšūnu un spermas izmantošanu, kas nāk no klonētiem dzīvniekiem jo mēs uzskatām, ka e, šo produktu imports varētu ietekmēt elites lopu selekciju. Jautājums par aizlieguma paplašināšanu arī uz atvasēm, uz klonētu lopu atvasēm un pārtiks produktiem, kas tiek ražoti no šiem lopiem. Mēs uzskatām, ka atvases nav klonēti dzīvnieki. Tie ir lopi, kas ir iegūti konvencionālās vairošanas rezultātā, piemēram, izmantojot spermu, ko ir devis bullis, un tad ja šā buļļa sperma tiek eh, izmantota mākslīgajā apaugļošanā un govs eh, piedzemdē teļu, tad eh, tomēr mākslīga apaugļošana tiek uzskatīta par tradicionālu apaugļošanas tehniku un tā netiek saistīta ar klonēšanu. Tā tad, protams, klonētu lopu atvases tiek pakļautas uh, lopu labturības noteikumiem un uz tiem neatiecās klonētu lopu labturība. Nākamais. Mūsu priekšlikumā mēs esam runājuši arī par klonētu lopu atvašu ieviešanas aizliegumu. Runātājs nerunā mikrofonā. Vēl vēlējāmies atsaukties arī uz 2008. un 2010. gada eiro barometra pētījumiem, un arī tur parādās tā kā idejas pret šādu tehnoloģiju. Tieši dzīvnieku labturības apsvērumu dēļ bet balstoties uz Eirobarometra pētījumiem, komisija ir nonākusi pie secinājuma, ka patērētājam nav pietiekams informācijas par vairošanās metožu izmantošanu, un tādējādi viss tiek sajaukts kopā. Vairāki deputāti pieminēja izsakojamības problemātiku. Izsakojamība un kā tas parādās uz etiķetes. Komisija ir e, nākus klajā ar priekšlikumu, un šis komisijas sagatavotais priekšlikums vēlāk tika diskutēts. Tātad marķēšana E, neizgāja mūsu iekšējo proporcionalitātes testu. Tā tad etiķējums ārpus klonējuma etiķējuma būs pārāk dārgs un pārāk daudzšķaitnēns. Šobrīd komisija ir pasūtījusi pētījumu, ko veica lauksaimniecības ģenerāla direktorāts, vai e, šis jēdziens joprojām ir jāizpēta. Un tie arī būtu komisijas sākotnējie papildinājumi, izsekot atbildes uz deputātu jautājumiem. Un tagad e, došu vārdu juridiskā dienesta pārstāvēja kurā e, detalizētāk atbildēs e, uz deputātu jautājumiem, kas attiec uz juridisko jomu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Tiešām, lūdzu noticēt mums, ka mēs e, esam izgājuši cauri visam līgumam, Eiropas dibināšanas līgumam, lai rastu labu juridisko pamatu parlamentu idejai. Atcerēsimies, ka Eiropas Savienība nevar izdarīt visu visiņu. Mums ir nepieciešams juridisks pamatojums jau kurai darbībai. Un varbūt e, īsumā atbildot uz referenšu idejām, ka mēs nevaram šo kopīgo ideju balstīt un īpaši iekļaut klonētu dzīvnieku atvases. Tas ir, četri, tas ir atrunāts 43. līguma punktā. Mēs nedomājam, ka šādu iekļaušanu ir iespējams veikt. Klonēšanas aizriegums un īpaši sēkla, klonēt dzīvnieku sēklas izmantošana. Tātad eh, mēs tad nevaram nodrošināt adekvātu lauksaimniecības eh, attīstību un nevaram arī iekļaut jaunākos tehnoloģiskos risinājumus lauksaimniecībā. Tas, ka eh, šīs klonēt dzīvnieku atvases iekļaušana, tas balstās tikai un vienīgi uz patērētāju emocijām. Komisija ir no tiesas, komisija ir no tiesas žēl, bet patērētāju ētiskie apsvērumi nav Eiropas kopīgās lauksaimniecības politikas mērķis jo patērētāju ētiskie apsvērumi nevar tikt balstīt uz 43. pantā atrunātajām iespējām. Tāpēc eh, mēs uzskatām, ka vienīgais eh, ir balstīties uz 300 kura tur punkta elastības klauzulu, tātad jā, protams, mēs esam gatavi diskutēt, bet mums ir jāiekļaujās eh, līguma atrunātajās juridiskajās klauzulās. Paldies! Bardzo dziękuję. Liels paldies! Eh, kā saprotu, neviens eh, vairs nevēlas uzdot jautājumus. Līdz ar to došu vārdu eh, līdzreferentēm kopsavilkumam. Mojas kundze, lūdzu, nē, Zomers kundze vispirms, lūdzu, ja esat tā vienojušās. Jā, paldies priekšsādātājiem, liels paldies arī kolēģiem par jūsu pienesumu, bet ir tāda liela vienprātība un atbalsts mūsu priekšlikumam Jo ļoti daudz cilvēku, eh, kolēģi arī piekrītam, ka mums kloni nav nepieciešami. Mums tiešām ir uh, citas metodas, ar kurām audzēt kvalitātus, kvalitatīvus uh, dzīvniekus. Un mūsu uh, lauksaimniecības uh, politikas jomā uh, par ņemot vērā arī, teiksim, zinātnes uh, attīstību un sekošanu uh, zinātnes attīstībai, nu nevajadzētu mums, protams, izslēgt bet pagaidām šī tehnika tomēr nestrādā un mēs labāk progresu veicam izmantojot konvencionālās metodas. Un eh, gal galā eh, mūsu mērķis ir aizsargāt eh, patērētāju tiesības, un juridiskā dienas pārstāve tieši par to tikko runāja. Vācu valodā ir tāds teiciens, ka trīs juristi četri viedokļi, viedokļi bet šoreiz ir gandrīz otrādi Un faktiski tas ir tas, ko mēs izdarījām ar savu ziņojumu. Mēs apvienojām divus tiesību aktu projektus, un tas arī nav nekas jauns, un juridiski tā var rīkoties. Mēs kā parlaments uh, uzskatām, ka ētiskajiem apstākļiem ir ļoti liela nozīme. Un, uh, protams, ir svarīgi raudzīties arī uz dzīvnieku uh, labturību, kā arī Līdzkungs eh, atzīmēja, eh, ka pastāv risks, ka šādas metodas, ja tās tagad tiek izmantotas dzīvniekiem, vēlāk var tikt pārnestas uz cilvēkiem. Un uh, visas tehnikas, kas tiek izmantotas dzīvnieku pavairošanai, galu galā uh, Daudzas no tām vēlāk tiek izmantotas cilvēkiem, tas pats var, e, tāda pati situācija var rast, būt arī ar cilvēkiem. Un tieši tāpēc e, šī e, tehnoloģija visā pasaulē izplatās arvien vairāk, bet ņemot vērā tos riskus, kas ar to visu ir saistīts, mums vajadzētu būtu um, ņemt vērā visus šos apstākļus un runājot par to, kas ir saistīts ar TTIP. Daudz uzdeva uh, tieši šo jautājumu, un tieši tāpēc, kad notiek šie TTIP sarunas, ir jāparedz stingrāki noteikumi, lai tie uh, tiktu paredzēti jau šajā nolīgumā. Un ja runājam par trešajām um, valstīm, gal galā mēs varam darīt to, ko mēs darām ar citiem produktiem. Mēs jau to rakstam citos tiesību aktos, citās jomās, kā importētiem produktiem ir jāatbilst Eiropas Savienībā pieņemtiem tiesību aktiem, tā ka tas nav nekas neparasts. Un arī saistībā ar TTIP mums ir jābūt pārliecinātiem, ka kloni tomēr tiks paturēti ārpus uh, Eiropas Savienības robežām. Eh, ap izsakojumiem jautājums tika minēts vairāk, jā, tas ir sarežģīts jautājums, īpaši, ja mēs runājam par nākošajām paaudzēm, un jautājums par to ir, kā tas varētu darboties. Es domāju, ka visu to var izdarīt. Tā ir, eh, tas ir drīzāk jautājums par vēlēšanos kaut ko darīt. Uh, Jo gal galā ir taču dokumentācija gan par nobarošanu, gan par audzēšanu un tā tālāk, tā kā mēs jau varam visu laiku aizbildināties ar globalizāciju un tā tālāk, bet mums ir vienkārši jārīkojas uh, gadījumos, ka tas ir nepieciešams. Un, ja cilvēki vēlas eksportēt kaut ko uz Eiropas Savienību, tad viņiem attiecīgi ir jāpakļaujas uh, mūsu noteikumiem. Zinātnes attīstība. Arī šajā virzienā kolēģi izteicās, uh, piemēram, runājot par rezistenci un tā tālāk, bet eh, par noteiktām eh, sugām, par noteiktām šķirnēm, kad klonēšana būtu pieļaujama, kad nē, eh, konkurence, tas arī ir viens no jautājumiem, protams, ko skata Eiropas komisija. Jā, lielās dzīvnieku audzētāja organizācijas saka, ka jā, Eh, tad eh, mums būs eh, ļoti neizdevīga situācija konkurences jomā Eiropā, ja tiks pilnībā aizliegti visi klonēto dzīvnieku produkti, ieskaitot uh, pavairamo dzīvnieku spermu un tā tālāk, bet es domāju, ka gluži pretēji mums vajadzētu attīstīt konvencionāls uh, dzīvnieku pavairošanas uh, metodas un gal galā amerikāņu eh, patērētāji arī diez vai ļoti vēlas ēst klonētus dzīvniekus. Un kā gal galā mēs esam vērtību savienību, kā to nosaka Lisabonas līgums. Un mums ir jātur augstu šis vērtību karoks, jo mēs esam vērtību savienība, un mūsu lēmumi balstās uz ētikas eh, principiem, uh, un mēs neesam gatavi atkāpties no šīm vērtībām, eh, piemēram, tirzniecības eh, nolīgumu kaut kādā vārdā vai, vai globalizācijas vārdā. Un ļoti svarīgi būtu šo mūsu viedokli, vienoto viedokli aizstāvēt arī ministru padomē. Dziękuję, jedna tylko uwaga. Okay. Paldies, vēlējos Eh, gribu teikt, ka eh, bija runa vēl par kādu eh, pantu, ko mēs arī varam izmantot. Mājas kundze, lūdzu. Liels paldies, priekšstādētāji, vēlētos atbildēt uz vienu no viedokļiem, ko paudā Gilēras kundze. Jūs minējāt EFSU. Uh, un eh, sacījāt, ka viņi gatavojas veikt zinātnisku izvērtējumu, bet vai jūs esat izrakstījuši šīs deklarācijas un paziņojumus? Ja jūs būtu to izlasījis, tad jūs redzētu, ka 2010. gadā viņi nāca klajā ar atzinumu balstoties uz diviem pētījumiem, kas tika veikti ar žurkām. Un žurkas tika barotas ar klonētu dzīvnieku produktiem desmit nedēļas. Lūk, tieši tik garš bija šis pētījums. Un tad ir arī citi pētījumi, piemēram, kur eh, truši. Uh, tiek izmantoti kā dzīvnieki, izmēģinājumi dzīvnieki, un tur, piemēram, 20 mēneši ilgs bija šis cikls. Un tā kā es varu garantēt, ka gadu gaitā visas šīs sekas var tikai akumulēties. Eh, piemēram, ja mēs runājam par Kretsalda Jākoba slimību, tad tas prasa gan iz 20 gadus, lai šī slimība akumulētos. Un eh, tā kā nevar pārmest protekcionismu. Lielais biznes un industrija, protams, viņi jau nebūs tie, kas gribēs gaidīt 15 eh, gadus. Tas varētu būt ļoti garš laiks Eh, un ir jāskatās uz sabiedrības veselību, uz sabiedrības interesēm. No Eirobarometrā arī viss kaut kas eh, ir pētīts, un parastie cilvēki, kas nav nekādi eksperti, viņus vienkārši šausmina eh, iespēja ēst klonētus dzīvniekus. Īpaši ja e, viņi e, zina, ka e, ar to var viņiem tikt nodarīts ģenētisks kaitējums, jo tas var radīt dažādus defektus. Paldies! Es arī gribētu pateikties visiem arī līdz eh, referentiem un ēnu referentiem, jo ir tiešām paveikts milzīgs darbs, kas attiec uz eh, gra laika grafiku. 24. aprīlis ir termiņš eh, grozījuma iesniegšanai. Un 26. maijā tiks izskatīti šie te grozījumi 24. jūnijā balsojums, un tad vēlāk kaut kad tas tiks ieplānots arī balsošanai plenārsēdē. Mums ir palikusi, palicis mazlietiņa laika. Un Glēzes e, kungs lūdza vārdu. Liels paldies priekšsēdētājai, man pat minūte nevajag. Mums šīs debates par klonēšanu mm, ir bijušas vairāk kārt, vēlējos kaut ko teikt par Grieķijas parlamentu. Grieķijas parlaments saka, ka viņiem nepatīk, kā pret Grieķiem izturs Eiropas Savienība. Nu, tur man nekādu komentāru nav sas priekšsēdētājs. Tā kā laimīgu ceļu mājās. Un. Paldies, ka piedalījāties šajā sanāksmē un uh, eh, pie, uh, eh, strādājāt pie šī ziņojuma. Paldies!